So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir beginnen? Kolleginnen und Kollegen, varbūt sāksim darbu. Wir haben er. den Punkt 16. 16. punkts. Geht um die Integrität. Runa ir par enerģijas tirgus integritāti un caurskatāmību. Un, uh, äh, Svarīgs temats un atbildīgs par šo ziņojumu, ko mēs tādā pātnāta procedūrā Pie kura mēs šeit strādājam, ir kolēģis Ergo Kacimarkakis, kolēģis arī klāt, došu viņam pēc brītiņa vārdu. Piče. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Mēs runājam par remit, par eh, enerģijas tirgus integritātes un pārredzamības direktīvu. Remit ir uh, angļu saīsinājums, un te ir eh, runa par finanšu tirgus produktu, kas ir cieši saistīti ar enerģētīrgiem, uh, tos skatīt atsevišķi. Mēs visi zinām, ka ir uh, svarīgi skatīt finanšu tirgus atšķirīgi no līdzšinējiem skatiem veidiem. Gebels kungs jau tikko ierodās, jo viņš 2003. gadā bija par tirgus uh, Eh, ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas eh, skatīšanu, bet arī toreiz bija izņēmums energo tirgus produktiem, un šo izņēmumu mēs vēlamies saglabāt. Tas nav īsti skaidrs, jo komisārs Otingers, kuru šodien uzklausīsim, ir viensprātis ar eh, nozars pārstāvjiem, ka uh, Eh, ir jāpatur šeit remit izņēmums kā īpašs tiesību akts. Eh, ir, eh, ir MIFID, ir EMIR un vēl citādāki tiesību akti, regulas. Un, diemžēl, šeit ir iespējas izmantot uh, dažādus caurums likumdošanā. Mēs vēlamies to skatīt pa sektoriem, un kāpēc? Tāpēc, ka energo tirgotāji, kas ar atrisinātiem tirgus instrumentiem nodrošina savu produktu cenas, e, nav skatām kā bankas. Ja mēs finanšu tirgus regulu piemērotu, tad šiem tirgotājiem mēs uzliktu līdzīgus nosacījumus kā bankām. Tas īpaši attiecas uz e, pašu kapitāla daļām un uh, pašu kapitāla iemaksas uh, nav tik lielā apjomā kā bankām, un tas arī nav sagaidāms. Turklāt šie tirgus, uh, tirzniecības apjomi ir piesaistīti reāliem produktu apjomiem - gāzei, elektrībai un tā tālāk. Un to mēs vēlamies regulēt. Mēs vēlamies koncentrēties uz gāzes un elektrības tirgiem, jo tiem ir Eiropas dimensija. Mēs eh, ēnu referentu sanāksmēs eh, apspriedāmies, vai varbūt skatīt arī eh, ogles un naftu, bet tur mēs konstatējām, ka tiešniecības plosmas ir drīzāk globālas, un tāpēc mēs šo te ogļu un naftu šo sadaļu varam novērot, bet nevajadzētu tur iesaistīties. Citādāk ir ar CO2, tātad ETS tirzniecības sistēmai ir ļoti cieši saiknes ar naftu un, es atvainojos, ar uh, elektrību un gāzi, un tāpēc mēs domājam, kā šeit varētu CO2 tirzniecību iesaistīt. Un pēc garākām sarunām ar komisiju, kuru pārstāv trīs ģenerāldirektorāti - tirgus, klimats un enerģētika, mums kopīgi visiem bija jārod tāda formula, Eh, kas eh, darbotos un ETS paliks, ETS tiks iekļauts finanšu tirgus regulā, bet eh, tiks ieviesta novērošana AISA, e kas ir aģentūra, kas nav jārada no jauna, kas jau pastāv. Trešās enerģētikas paketēs ietvaros skatīs arī CO2 tirzniecību. Tādu precīzu formulu vēl mums būs jāatrod. Kā tad tas uh, darbosies ar ESA? ESA ir aģentūra, kas ir ļoti būtiska caurskatāmība energo tirgos. Tātad Eiropas regulātori uh, to ir pieņēmuši kā savu aģentūru un ESA nākotnē tās transakcijas, kas tiks veiktas elektrības un gāzes tirgos, Eh, saņems informāciju un ziņojumus par šīm transakcijām. Kā tad tas notiks? Vai nu eh, ar biržu starpniecību, vai arī eh, gatavo produktu tirgotājs ārpus biržas instrumentiem. Viņi paši ziņos par šīm transakcijām. Un uh, tad būs uh, datu apkopojums. Vācijā, piemēram, ir tā, ka uh, Konkurences padomē ir uh, tirkus caurskatāmības nodaļa, kas to dara, un uh, atšķirībā no komisijas priekšlikuma mēs grozījumos izteicām priekšlikumu šīs te uh, institūcijas paredzēt kā ASA aizstājējus, kas varētu šo informāciju vākt un tad tālāk nodot. Uh, Un mums ir arī definīcijas tirgus dalībniekiem, jo visas definīcijas eh, bija MAD, 2003. gada definīcijas. Mums šeit, eh, es domāju, izdosies atrast kaut kādu noteikumu, kā varētu caurskatām šos datus vākt. Tad, kad ESA būs šie dati, tad, protams, ļoti rūpīgi jāskatās kārtiem strādāt un formulējot konfidenciālāti datu aizsardzību gan juridiskā, gan tehniskā izpratnē. Par to ir jādomā, jo vēl jāatrisina arī precīzāk programmatūras jautājums. Katrā ziņā, kad ir runa par šo datu um, e, publicēšanu, tad to drīkst publicēt tikai apstrādātā e, veidā. Tātad, kas tad vispār tiks eh, šeit iekļauts? Vai visu, visi tirgus dalībnieki, pat ja viņi tirgojas ar šiem produktiem nelielos apmēros un nav tādi lieli tirgus darbinieki, vai viņiem arī ir jāiesaistās šajā sistēmā? Tur mūsu nostāja ir tāda, ka šeit ir vajadzīgs de minimis noteikums, ir skaitlis, kas uh, tiek minēts, kas uh, nāk no um, padoms darba grupas, kas ir 600 uh, GVH, to mēs gribētu tomēr izvairīties to nosaukt kā slieksni, jo mūsuprāt ir par agru nosaukt kaut kādu skaitli, jo tas uh, ir jāskatās pēc uh, uh notikuma norises un tādā deleģēto tiesību aktu mēs varētu atstāt komisijas ziņā šo de minimis nu, robežu noteikti. Par šo deleģēto tiesību aktu, par to mm, parasti mēs diskutējam, kā tad mēs ar, kā parlaments šeit uh, ieņemam kādu nostāju, kādu nostāju ir padomēji, bet uh, ir uh, saprašanās memorāns uh, starp uh, institūcijām, kā tad uh, mēs uh, ar tiem rīkosimies, bet balstoties uz iestāžu nolīgumu, uh, mēs uh, esam to definīciju izlēmuši labāk precizēt, kā ierobežot deleģētos tiesīgu aktus, un to jūs redzēsiet arī um, grozījumos. Kas tad tagad notiek, ja tirgus dalībnieki, kas uh, ietilpst uh, virs deminimis noteikuma, uh, Eh, sūtīs uz Ljubļānu vai uz savu nacionālo iestādi. Ja rodas aizdomas, ka viņi veic insider tirzniecību vai ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, kas tad notiks? Šajā gadījumā EISA ziņo par šīm aizdomām Nacionālajai regulācijas iestādēji, jeb regulātoram, Un šeit mēs skaidri arī nosakām, ka šai iestādē būtu jābūt pirmajai kontaktpersonai un uh, pēc subsidiaritātes principa un atšķirīgiem nacionālajiem noteikumiem. Ne jau visiem regulātoriem ir pietiekami spēcīgs pilnvars tiešām rīkoties. Uh, valstī, kuru es vislabāk pazīstu, ir uh, konkurences padome un uh, tad tā nacionālajai regulācijas iestādē nosaka, kura iestāde iejauksies. Bet svarīgi būtu harmonizēt sankcijas, jo vajadzētu izvairīties no atšķirīga uh, sodu līmeņa, no atšķirīgiem sodiem dalībvalstīs, jo pretējā gadījumā tirzniecība pārcelsies uz turien, kur ir viszemākie, vismazākie sodi un varbūt pat netiek izpildīti, kur ir visvaļīgākā šī sistēma. Tāpēc mums ir vajadzīgi ļoti skaidri uh, noteikumi, vienotu noteikumu par sankcijām. Runājot par definīciju, definīcijas uh, visā priekšlikumā ir aktualizētas, modernizētas, un uzreiz jāsaka, ka komisijas priekšlikums jau bija ļoti augstā līmenī. Dinge der Zeit anzupassen. Eine Fra uh, tas ir jāpielāgo uh, laikam jautājums, kas netika izskatīts, ir licencēšanas jautājums vai visi tirgus dalībnieki tiešām ir tirgus dalībnieki, kā tas ir definēts, vai viņi ir jālicencē, uh, vai arī kā mēs ēnu referentu sarunās uh, apspriedāmies, vai viņiem tikai jāreģistrējas. Tur arī padomē ļoti atšķirīgi viedokļi. Ir uh, grupa, kas nevēlas ne licencēšanu, ne reģistrēšanu. Mēs patiesībā bijām viensprāts, ka uh, vismaz jāreģistrējas tirgus dalībniekiem nacionālajās eh, tirgus uzraudzības iestādēs. Tātad neformāla licencēšanās būtu obligāta, bet eh, vismaz reģistrēšanās sākot ar šo de minimus, minimis slieksni. Un tad eh, beigās parādās arī jautājums, kā tad rīkoties ar vietām, kas uh, ir svarīgas tirniecības vietas, bet atrodas ārpus ES. Tas attiec uz Norvēģiju un Šveici. Norvēģija ietilpst Eiropas ekonomikas zonā, un līdz ar to tā nav īpaši jāpiemina, bet Šveica tajā neietilpst. Un tur mēs vēl vadām sarunas, tur arī lūdzām komisiju. Vēlreiz skaidri Eh, pateikt, kā Šveici varētu iesaistīt, jo būtiskas tirzniecības plūsmas plūs tieši caur Šveici eh, ar atvisināto tirgus instrumentu starpniecību. Es vēl norādīju uz vienu tehnisku lietu. Definīcijās mēs vienojāmies arī par to, ka mēs izmantosim piemērus, tādus vispārnātus piemērus, lai izskaidrotu, piemēram, kas no likumdevēja puses ir tā sauktā insider tirzniecība. Uh, lai neatstātu pārāk um, lielu um, iespēju interpretācijām. Parasti jau likuma tekstos šāds piemērs nesniedz, bet es domāju, ka šeit tas būtu piemēroti. Un šeit gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, bet jo īpaši Gebelsa kungam, kurš uh, sagatavoja arī ekon komitejas atzinumi. Ekon komitejai bija pamatot iemeslu noraidīt šo leks speciālis, un nav vēl zināms, vai tas ir nepieciešams, bet parlamentā mēs eh, tā uzskatām, un mēs redzam, ka Ekon komiteja arī to atbalsta. Paldies priekšādātāji par uzmanību. Auch, darf... Arī paldies no manas puses, un eh, kā Ēnu referētam dot vārdu. Gök. Paldies priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Es vēlos uh, sveikt un teikt paldies referentu, apsveicu referentu par veikto darbu, paldies arī par aktīvo līdzdalību ar. Uh, viņš no nu pašsākuma sadarbojas ļoti labi ar ēnu referentiem, par to arī ļoti personīgi pateicos. Tagad par ziņojumu pašu. Es domāju, ka sākotnējais, sākotnējais iestrādes ļoti labs pamats uh, dokumentam, un kā redzu, tad eh, dokume, dokumenti ir mainījušies akcenti, nu, uzsvērts tur, kur vairāk bijis jāuzsver. Un tam es visam piekrītu, un uh, to tā varētu arī atstāt. Es piekrītu tām, ka tas ir nepieciešams leks speciālis enerģijas tirgu. Es piekrītu tām, ka datu. Uh, tas viss ir jānosaka deleģēto aktu kontekstā tas dos rezultātu sadarbībai parlamentu. Eh, datu droša apstrāde ir ļoti svarīga, tam es pilnībā piekrītu. Un paralēlie datu uh, eh, nodošana, nu tas vajadzētu izvairīties, kur vien tas ir iespējams. Mums vajadzētu tiekties pēc efektīvas sadarbības ar dalību valstīm. Par to esam vienotās domās. un gribētu to apkopot šādos punktos. Pirmkārt, kas attiecas uz darbības jomu, šeit bija divi galvenie virzieni. Varētu domāt arī par naftu un naftas produktiem. No šīs puses CO2 man ir bažas. Jo runājot par naftu, es to īstenībā tā sevišķi nevarētu iedomāties, jo tās ir pavisam cits tirgus, kurā ir pilnīgi cita tipa tirgus, kur arī regulējums ir pavisam savādāks, un arī parametri izskatās pavisam savādāki. Tieši tādēļ es vēlētos teikt, ka mēs eh, varbūt augstākais eh, varētu iedomāties kaut ko tādu kā informāciju. Kas attiec uz CO2 jautājumu? Arī tas ir sarežģīts. Protams, ka mērķis ir atbalstīt Arī šajā jomā viss ir jāveido paredzami. No otras puses, vajadzētu paturēt prātā, ka ļaunprātīga izmantošana CO2 tirgo pamatoties uz ričinājo pieredzi, izklausās pavisam savādāk nekā gāzes un elektrības tirgu. Nav jau runa par klasisku ļaunprātīgu izmantošanu, bet uh, par PVN pārkāpumiem un uh, reģistrācijas pārkāpumiem. Uh, Un pagaidām šādā formā to nevar risināt. Tas nav, tā nav atbilde uz eh, pastāvošajām problēmām. Tad par pārkāpumiem. Un eh, tas arī būtu nepietiekami, ņemot vērā, ka tas eh, nevar nosēkt visu ETS tirgu. Ja tas tā būtu, tad ESA un, piemēram, arī cukuru fabrikas un visi iespējamās uzņēmumi tu, tos arī vajadzētu iekļaut. Nu, no šī iestāde vienkārši to nevar izdarīt. Tad jau šīs iestādes uzdevums būtu pārāk sarežģīts un komplekss, tas būtu savādāk nekā sākotnēji plānots. Tātad mans komentārs, ja mēs eh, CO2 jautājumus vēlamies eh, noregulēt, tad tam ir vajadzīga tāda labi pieskaņota normu sistēma. Tur vajadzētu uh, vēl arī e, īstenojamības e, pētījumus veikt un gribētu atbalstīt, vai šajā, varbūt šajā tiesību normā, e, vai to visu varēs jau iekļaut vismaz šajā fāzē. Par to man ir šaubas. Otrais punkts. Šai sakarā man ir arī drusku bažas. Tas ir jautājums par vienoto Eiropas licenču sistēmu. Ja mērķis ir, ka kaut kas tāds pastāvēs, tam es varu piekrist. Jo tas arī radīs vienotu enerģijas tirgu. No otras puses eh, ir jāredz, ka šis jautājums jau kādus desmit gadus ir mums aktuāls. Un jau desmit gadus mums nav atradies atrast eh, problēmas risinājumu. Ja mēs to neņemsim vērā, regulējumā, tad viegli varētu gadīties tā, ka mēs mm, netiks tas viss akceptēts, un, protams, ka mēs to nevēlamies. Tas pagaidu risinājums būtu nepieciešams, tas, ko referents eh, par reģistrāciju teicis, vienotas licenču sistēmas vietā eh, radīt kaut kādu vienotu reģistrāciju. Man šķiet, ka tas ir tāds īsti reāls kompromiss. Droši vien, ka ir vērts eh, iet arī pa šo ceļu tālāk. Trešais punkts, kur man arī ir zināmas šaubas. Tā ir eh, sankcija harmonizācija. Mērķim es piekrītu. Teorētiski to var atbalstīt. Ja mēs to neiztenosim, tad eh, risks pieaugs, kā jau referents to saka bet godīgi sakot, es nezinu, kādas iespējas šāda harmonizācija mm, saņems kādu atbalstu padomē, un tas ir tāda ļoti nopietna lieta, kur mēs tiešām uh, pamatīgi iejaucamies dalībvalstu kompetencē. Šeit pastāv risks, ka, ja mēs paliksim pie šī viedokļa, tad uh, tas varētu apdraudēt kopīgā ziņojuma progresu. Tad mērķim es piekrītu, es gribētu tikai izteikt savas bažas par uh, īstenošanas iespējām. Nākamais punkts, par kur vēlētos runāt, un divi aspekti, ko gribētu pieminēt beigās. Referents par to nerunāja, bet es uh, gribētu to atsaukt atmiņā. Pirmkārt, pārstāvniecības biroju iedibināšana. Arī par to man ir nopietnas bāžas. Birojas Ljubļanā tagad ir uh, nodibināts. Un krīzes laikā padomāt par to, kur un vēl kādus birojas atvērt. Kā es citas arī ziņojumā ir teikts, kā vēl palielināt birokrātiju. Tas ir vispār tāds riskants gājiens. Vajadzētu patiešām padomāt, vai to ir vērts darīt, tiepaši to, ņemot vērā to, ka informācijas plūsma būtu savādāka nekā elektronisko un uh, caur internetu, vai vēl radīt jaunus birojus un vēl jaunu birokrātiju, to vajadzētu tomēr kārtīgi izdomāt. Regulēšanas iestāde ASV ir tā kā tāds piemērs. Un tur nav pārstāvniecības un biroģi, kaut arī lielums kopējais apjoms, eh, tieši to varbūt arī prasīt, tos vairāk nekā Eiropā. Es eh, ieteiktu to vēlreiz visu pārdomāt. Pēdējais punkts, kur vēlētos pieminēt, ir jautājums par tirzniecības reģistri, die, reģistriem. Šeit runa ir par tirzniecības darbību. Regulējošā iestāde būt tā kā tirgotājs. Tas arī ietver sevi riskus. Šeit vajadzētu pārdomāt, vai šādiem riskiem vajadzētu ielaisties. Nu, tas nav tā īsti droši. Tas būtu manas bažas, bet būtībā es domāju, ka mums šeit ir tiešām brīnišķīgs labs ziņojums, kas sniedz tiešām ļoti labas cerības. Varbūt mēs jau pirmajā lasījumā uh, šo regulējumu varētu tiešām pieņemt, kas attiec uz tirgu, gan arī kolēģis Turmes. Jā, mēs vesels mežus esam izcirtoši, lai šodien dokumentus viss izprintētu. Jā, es, eh, vai tu to pats iz, izprintēji? Jautā priekšsēdis tad tu jau esi tos mežus <laughs> iznīcinājis. Ir jau labi. Nu jā, tā tāda mūžīgā koku jēga un būtība. Vispirms gribētu teikt paldies uh, eh, referentam par metodu, kādu viņš strādā, bet arī tagad par saturu. Mēs šeit runājam par ārkārtīgi būtisku jomu, par gāzes un uh, enerģijas tirgu elektrības tirgu. Protams, kā arī politiķiem tas ir ārkārtīgi sarežģīts eh, jautājums, jo kurš gan no mums īsti zina, kā detalizēti notiek tirdzniecība biržā. Daudz mazāk vēl no mums eh, droši vien ir bijuši klāt, kad eh, ir notikusi OTC tirdzniecība. Tas ir arī ļoti kompleksi, kā mēs no vienas puses pastāv likumdošana, likumi un arī finanšu jomā notiek uh, likuma došanas uh, uh, priekšlikumi, kurā MAD notiek, tas tā kā tāds punkts, centrālais punkts, un uh, kas, uh, ko mēs no nu, tā visi iekļaujam savos grozījumos. Gribētu pateikt dažas punktus, tātad ziņošanas pienākums kas man daļēji tavos grozījumos nepatīk. Attiecībā uz komisijas priekšlikumiem, kas īstenībā rūpējas par to, ka dati visi aiziet vienādi uz ASU, ka no sākuma eh, notiek risks, ka eh, varbūt, ka no sākuma ir eh, šī jānodrošina tirgus pārskatāmība un finanšu būtiskā informācija iet uz ieņēmumu dienestiem, pēc tam uz eisu. Es gribētu brīdināt, ka nevajag tādu, tādu austrumnieku paklāju šeit, kas no dažādiem gabaliem sašūts kopā. Kādēļ ASV ir spējīga bijusi šīs kriminālos darījumus eh, Amerikas tirgu vispār atklāt? Tādēļ, ka viņi vienā teikumā informāciju par šo fizisko glā, eh, gāzes tirgu, eh, par aktuāliem tirgiem un par nākotnes tirgiem visu ir apkopojuši. Un es domāju, ka uh, šī eisa sniedz uh, tādu kopīgo pārskatu un uh, tādēļ, ka visas informācijas uzreiz nokļūst uz šo centrālo iestādi, mm -hmm. uz e energoregulātoru sadarbības aģentūru. Uh, tādēļ tikai tas ir iespējams. Nu, citēļ saka, tā ir milzīga birokrātija un tā tālāk, bet šeit ir jāzina, ka Eh, ir bijis pilota eh, projekts, eh, ko e-kontrola saistībā ar biržu Londonā un ar tirgotājiem, piemēram, lielie RVE un citi iepriekšējos otros gados, tas viss ir veikts, un tur ir skaidri kļuvis redzams, ka 90% no informācijas ir samērā vienkārši nosūtam tālāk ar datoru sistēmas palīdzību. Tas nozīmē, ka papildus ieguldījums uh, ka mēs datus uzreiz sūtām uz uh, eh, ACER, uz uh, energoregulātoru sadarbības aģentūru, kā uh, eh, datoru laikmatā šis uh, iegūdījums īstenībā ļoti mazs un mums vajadzētu iet šādā virzienā. Svarīgi, ka OTC darījumos, lai tie būtu caurskatāmi, uh, lai Mm, procentos rēķinos varbūt tas ir mazāk skaidrs, bet tie ir tieši tie darījumi, kas uh, rada vislielāko risku. Par 17. grozījumu ar uh, galīgiem patērētājiem mēs to arī tā uzskatām, ka tīpaši daži lielie galīgie noņēmēji, raugoties no apjoma, ko, kas notiek tirniecībā, ka viņus tiešām vajadzētu iekļaut. Mēs atbalstām tavu grozījumu. Un jāraugās, ka tas tā kā šie ārpus bieži darījumi arī patiešām uh, nosedz arī to visu. Par licencēm. Man godīgi jāsaka, ka mēs tā kā nesam īsti skaidrībā, jo īstenībā tas ir sarežģīti. ja būs nacionālās licences, tas nozīmē, ka katram būs uh, eh, dalībvalsts licences, un viņš automāts būtu Eiropas tirgu, tad jau vajadzētu arī minimālās normas. Vai arī tad būtu saprātīgi arī atcer pateikt, ka atcer būs, uh, atcer izdos licences, un, un grozījumā par šo punktu tur arī ir uh, pāris detaļu, par kurām es domāju, ka tas varbūt ir pārāk tuvu Uh, tirgotāju prasībām. Un es nezinu, vai mēs drīzāk šeit nepavērtu vārtus uh, kaut kam tādam, ko labāk varbūt atstāt aizslēgt. Un... Otra lieta - šis līdzsvars starp uh, šo remit un mad un mifit Man sajūta, mm, tāda sajūta visu laiku ir, ka ir viena tendence, ka mēs to visu palielinām tik ļoti, šo regulu, ka lielās uh, firmas, lielie uzņēmumi pēc tam vispār uh, nebūs šajā jaunā MIFID ietvarā. Mēs uzskatām, ka lielajiem tirgotājiem un lielajiem uh, gāzes un elektrības koncertiem, ka viņiem vajadzētu abus. Uh, jo viņiem tik liels apjoms, ka arī finanšu iestādes ieņem dienas vajadzētu, viņiem vajadzētu visu pārskatu par šīm. Un paralēli mums vajag visas informācijas, lai paraudzītos, kā, uh, lai nebūtu ļaunprātīga izmantošana tirgu. Un lai mēs pārāk neiedzītu sevi stūri, lai ne, neļautu viņiem pārāk brīvi rīkoties. Un pēc tam, lai nebūtu uh, iemesls pārmetumam, kā revidētajā MIFID, uh, ka būtu. Uh, kāds teikt, jā, nu šie regula darbojas un man par to vispār nemaz nav jāsatraucas. Tādēļ svarīgi, ka šeit eh, Roberts Kapels un viņa uh, pieredze, lai mēs šeit paraudzītos un parunātu vien, uh, savstarpēji, kā šo punktu, kā tur uzvārieties. Tās ir uh, iestādes, es domāju, īstenībā, ka komisijas priekšlikums tāds tīri nostrādāts, jo šīs, šie, šis, nu, nu, iedibinātās iestādes Al... Jā, cita pieeja varbūt nebūtu, nebūtu tāda skaidra. Ja, ja kaut kad beigās saruna beigās vēl būs kaut kāds leks speciālis vai izņēmums, piemēram, Vācijai, tad jau to varēs arī izdarīt, bet to tagad iekļaut tavā ziņojumā un iekļaut parlamenta saruna pozīcijas, domāju, tas nav labi, ka šeit vajadzētu palikt pie komisijas priekšlikuma. Atceri vajadzētu būt tādai lielai, spēcīgai lomai Es domāju, ka padomu jau tur tā kā skatās un lūkojas un grib mainīt eh, šud uz meju un ir jāuzmanās, lai sarunās mēs tiešām uzmanītos, lai mūsu pozīcija būtu stipra. Eh, sodu sankciju harmonizācija ir svarīga, viesabonizēšanas direktīvā ir labs piemērs, par kur varētu ņemt par, arī par tādu pamatu. Par reģionāliem tirgumiem. Pieņem, ka mēs nākamajos gados Mums būs reģionāli elektrības un gāzes tirgi. Tas nozīmē, ka loma šiem, šajā reģionālajā arbitrāžai, ja šķirētiesnešiem, būs ļoti svarīga. Kas man vēl drusku te liekas, ka trūks, mums ir atcer, un mums ir arī dalība valsts nacionālās iestādes. Iespējams, ka sadarbība starp regulējošām iestādēm Vācijā, Francijā un Benelux un uh, tirgus eh, sasaiste, nu, tas būs tagad tāds būtisks eh, mezgls sasaistes punkts. Mums šeit padomāt, ka vai ar grozījumiem varbūt eh, reģionāliem līmenim piešķirt noteikti nozīme, jo tas atbilst arī tirgus realitātei nākotnē. Par CO2 noslēgumā gribētu vēl teikt. Es redzu, ka iebildes no kolēģa Jēka ir nu, tā būtiska zaļa, daļa uh, elektrības tirzniecības. Nu, parūpēties par to, lai atcer būtu visi dati, jo citādi eh, visa šī lieta būs varbūt pārāk vienkāršota, un mums šeit vajadzētu patiešām parlamentam pateikt ļoti skaidri, jo mēs esam jau pirmajā lasījumā, un eh, mēs varam tā šeit, ja mēs aktīvi rīkosimies, mēs no tā gūsim arī labumu. Paldies, Šimanski kungs. Dziękuję bardzo. To jest oczywiście bardzo poważne sprawozdanie, ponieważ Paldies! Tas, protams, ir ļoti svarīgs ziņojums, un uh, šeit mums ir sagatavots ziņojuma projekts, kas uh, pārēdz ziņošanas uh, pienākumu veselai nozarei. Tātad tas ir ļoti uzmanīgi jāskata, un šeit ir divi svarīgi aspekti. Pirmkārt, kas attiecas uz konfidenciālas informācijas aizsardzību un šādu publikāciju publicēšana, tas vēl ir ļoti rūpīgi jāpārdomā. Man nav īsti skaidrība, vai šīs eh, definīcijas tiešām ir pietiekami striktas un ka ir pietiekami precīzi novilkts, novilkts robežas. Nu, skaidrs, ka tirzniecības informācija un eh, jūtīgi dati ir jāpublicē tikai apkopotā formā, bet um, ir arī jautājums, vai atcer jādod atbilstošas kompetences. Tas vēl ir jāpārdomā. Labi, man šķiet eh, risinājumi uh, attālinātās informācijas standartu jomā, piemēram, Enīsa pieminēšana, tas stiprina visu šo sistēmu. Atcer atbildība par eh, iespējamu datu noplūdi vēl arī būtu jāizstrādā un institucionālajie jautājumi Vismaz es domāju, ka saprašanās memorands eh, attiecībos delegētiem aktiem jau ir labs pamats, bet jādara viss iespējamais, lai izvairītos no problēmām. Ja komisijai būtu jāprasa atbildība par deleģētiem tiesību aktiem. Mēs sagaidām, ka parlaments eh, tiks iesaistīts, eh, visi te tiek pieminēti, un tam ir uzmanīgi jāsako. Minimālās prasības attiecībā uz sankcijām un procedūrām, protams, šis mērķis ir pareizs. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šeit ir tāds uh, likumdošanas ietvers, kas būtu apējams arī ar līkumu. Bet es nezinu, vai mēs sasņē, saņemsim uh, um, pilnvarojumu tik detalizēti uh, iejaukties regulatoru kompetencēs. Realistisks scenārijs būtu saņemt minimālo prasību kopību, kopumā attiecībā uz sankcijām, bet nevajadzētu varbūt tā plašāk to skatīt. Pēc nopietnām pārdomām mēs uzskatām, ka tas ir varbūt nedaudz tā pārāk tālajoši, uh, ka personāla sastāvs eh, un institucionāla instruktūra atcer būtu jāpaplašina šīs te reģionālās eh, eh, filiāls nevajadzētu veidot. Drīzāk būtu jāapkopo resursi atcer centrālai, lai mēs tad būtu labi apbruņot, tā teikt manuprāt, labāk būtu koncentrēt un veidot spēcīgu iestādi nekā veidot birojas dalībvalstīs. Tagad par CO2. Šis mērķis ir pamatots, eh, lai remit attiektos arī uz CO2 tirgu. Bet vai mums eh, vajadzētu to tā darīt? Eh, ja tā, tad mums to vajadzētu skatīt plašāk. Uh, jo mēs arī riskējam ar uh, procedūras pagarināšanos un jādomā, vai mēs to varam akceptēt vai nē. Tātad, ja mēs remit uh, aptvērumu paplašinām. Ziņojuma galvenais virziens mums ir tiešām pieņemams, tas mums patīk un būtu ļoti labi, ja varētu remit pieņemt pirmajā lasījumā, kas, protams, nav pašmērķis, uh, pēc iespējas drīzāk to visu noslēgt. Uh, bet lieliskā sadarbība ar referentu, manuprāt, var dot zināmas cerības, ka tas varētu izdoties. Paldies! Paldies! Tagad Vidāla Kvadras kungs lūdzu. Gracias, prezidenti! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirmām kārtām es gribētu uzteikt mūsu referentu Hacimar Kakis kungu, jo viņš ir eh, tiešām panācis būtisks uzlabojums komisijas tekstā, un arī citi komitejas biedri arī atbalsta viņu grozījumus. Vispirmām kārtām, runājot par eh, tiesisko noteiktību, es domāju, mums vajadzētu tieši atsaukties eh, šajā te ties, tiesiskajā dokumentā uz to, kā uz kādiem, uz kādiem aktiem eh, Eh, kādiem būtu jākļūst eh, publiskiem. Es sliecos eh, ierosināt grozījumu devītajam apsvērumam un arī piektam līdz astotam pantam, kur mēs izdarīsim speciālas atsauces. Es domāju, mums vajadzētu paskaidrot, kāda veida publikācijas, publiskošanas būs tās, kas eh, pieliks galu eh, situācijai par insideru vai eh, tātad iekšējo darbinieku mm, parādībām, kā ir minēts 2.1. Es domāju, ka mm, tas varētu būt tā riskanti, ja mēs uzskatām, ka informācija, kas ir sabiedriskajā, publiskajā domēnā, ka mm, tur izmantot autorizētas uh, tirzniecības platformas. Otrkārt, es mazliet arī šaubos par to, ka mēs varēsim šo tiesisko paļāvību vai tiesisko noteiktību apvienot ar mūsu mēģinājumu novērst šo tirgus manipulizēšanu, kas ir otrā punktā, otrajā un trešajā punktā un trešā eh, panta ceturtajā punktā. Kā mēs varēsim pierādīt, ka ir nolūks veikt šādu tirgus manipulāciju. Tur īstenībā pietrūkst skaidrības. Tas mums būtu jāpaskaidro. Mana trešā mm, lieta, par ko gribu runāt. Gribētu norādīt, ka e, tirgu vada pieprasījums un piedāvājums, tā kā to, to ietekmē vesela rinda faktori e, kā kurš vinnē šajā gadījumā, kādi ir ierobežojumi e, pārvades un sadalas tīklos e, un pieprasījuma ietekme uz cenu līmeni. To ir skaidri jāatzīst mūsu ziņojumā. Jo tā ir viena no galvenajiem faktoriem, kas nosaka cenu. Tad vēl atsauce uz ražošanas izmaksām desmitajā apsvērumā, manuprāt, neiet pietiekoši tālu, jo uh, tur um, netiek ņemts vērā darbības uzsākšanas izmaksas. Un jo es nezinu, vai mums vajadzētu uh, pārāk šādi eh, atturīgi pieiet. Eh, komisijas eh, priekšlikumā, kur norāda uz pienākumu informēt, sniegt informāciju, nu, tāpat kā referents. Es gribētu iesaistīt visus galvenos darbojošās personas debatēs Un tas ir arī 1, 2, 3 un 25. grozījumā pieminēts. Un e, e, lai netiktu uzlikts pārmērīgs sloks e, tirgotājiem, mums ir jānodrošina tas, lai informācijas pienākums tiktu veikts aģentūras ietvaros, lai nekādā veidā nebūtu šis pienākums dubultots Tāpēc es varētu teikt, e, ceturtais grozījums, ko Hatsimarkakis kungs ir iesniedzis tur, mums arī vajadzētu tā kā uzlabot 7.4, e, e, kur mēs centralizējam informāciju aģentūras ietvaros, un tas nenozīmē, ka nekāda cita institūcija, kam ir pieejama sensitīva informācija ka uz to neatteiktos eh, pienākums eh, ievērot 9. Eh, panta nosacījums. Es domāju, ka ikvienam ir pienākums šādi rīkoties, ja tam ir pieejama sensitīva informācija. Informācija ir jāsargā, un tikai tiem mērķiem, kas jau ir tik pieminēti, kas ir saistīts ar mm, tiesiski veiktām izmeklēšanas procesiem, un to skaidri jānorāda 10. panta 2. punktā. Paldies, priekšsēdētāji. Balčītis. Balčītis kungs, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par ļoti labi strukturētu dokumentu dokuments eh, piemin visus uh, galvenos principus uh, nākotnes energotirgumu. Gribētu apsveikt arī komisiju, uh, kura ir ļoti ātri iesniegusi dokumentu, kas, jāsaka, būs ļoti ietekmīgs nākotnē. R, r, jo uh, to ietekmē ne tikai cenas, uh, bet te var būt arī e, politisks instruments e, kā svīra, un e, valstis maksā simts, simtiem miljonu eiro vairāk, tāpēc, ka mēs neesam radījuši vienotu energotirgu. Mēs nesen pārnājām dokumentu, kas uh, apskatīja pārtikas produktu cenas un nonācām pie secinājuma, ka spekulācijas ar cenām uh, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pārtikas cenas pieauga noteiktos reģionos un valstīs. Tas eh, pats varētu būt sakāms par energocenām. Es gribētu vairāk runāt par principiem, nevis par šo specifisko dokumentu. Ir ļoti labi, ka šajā dokumentā iet runa eh, par pārskatāmības principu, par aģentūras izveidi, jo mums ir eh, nepieciešama datu vākšanas sistēma. Šie dati būs ļoti nozīmīgi nākotnē, ja mēs gribam projicēt mūsu nākotni, uh, Um, uz mūsu energostratēģiju. Jo šobrīd uh, mums uh, jāatzīst, ka mums pietrūkst um, izprotamu datu, uh, jo šobrīd dati ir katrā dalību valstā, valstī, bet tādi uniformizēti dati nāktu pa labi visiem. Nākošais CO2 izmešu tirgus. Man par to ir zināmas šaubas. Mums e, nevajadzētu e, šo regulu e, paplašināt pārāk daudz un pazaudēt galveno jautājumu, proti, ka mēs veidosim mūsu kopējo elektro un energo tirgu. Ja mēs izveidosim šo kopējo tirgu, tad pēc tam varēsim pielāgot tam CO2 tirgu. Runājot par ļaunprātīgo izmantošanu, Lietuvā mums ir ļoti skaidrs prie, piemērs. Mēs slēdzām Ignalīnas atomelektrospaciju un tagad eh, maksājam dārgāk par elektrību. Tas ir pilnīgi skaidrs, kā eh, tiek eh, energo lietotājs izmanto tirgu ļaunprātīgi. Nākošais ar gāzes tirgu saistītie jautājumi. Nākotnē mm, gāzes pieprasījums tikai pieaugs dokuments, eh, tam vajadzētu eh, pieminēt eh, arī mūsu mērķi, proti izveidot gāzes iepirkumu grupu, kas tika pieminēta pagājušo gadu, un to darīja Buzeka kungs. Tā kā kopsavilkumā var teikt, dokuments ir ļoti interesants. Mēs priekšliksim, liksim priekšā dažādas izmaiņas dokumentam, taču galvenajam principam ir jāpaliek uh, šādam, lai 2014. gadā e, mēs e, likvidētu visas e, šādas energoapgādes salas, un mums būtu kopīgs šāds dokuments. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Ēnu referents no sociālistiem ir Svobodas kungs, viņš šodien diemžēl nevar ierasties. Es ļoti cieši ar viņu sadarbojos, un mēs uh, arī ar kolēģi Gatsmēr Kaki jau satikāmies, jo to virzienu, ko Jorgo šeit ir izvēlējies, mēs pilnībā atbalstām un varu, protams, eh, arī, eh, varu, protams, runāt arī par detaļām un vienmēr var uzlabot likumdošanas aktu priekšlikumus, bet, manuprāt, viena lieta ir neapgāžama tas ir tas, ka šī regula ir absolūti nepieciešama. Es personīgi atbalstu sociālo tirgus ekonomiku, bet mēs visi zinām, ka vara nav perfekta un vienmēr, kad ir vara, tad tiek mēģināts vismaz izmantot varu ļaunprātīgi, arī tirgus izmantot ļaunprātīgi. Uh, un parlamenta referentam ir uh, priekšrocība, ka viņš var uh, uh skatīt šos jautājumus, bet uh, šo jautājumu tagad nav izdevies atrisināt, un tāpēc ir labi, ka komisija nāk klājā ar šo likumdošanas priekšlikumu. Uh, varbūt tas būs tāds liekas speciālis, bet tas arī, manuprāt, ir nepieciešams. Par, uh, elektrības biržām, par gāzes biržām, par uh, līgumiem. Lielākoties šie līgumi ir nevis par reālu elektrību, bet par virtuālu preci. Un šajos tirgos ne tikai elektrības un gāzes tirgotāji darbojas, bet arī bankas vai nu tāpēc, ka tās strādā savu klientu labā, vai arī tāpat vien. Un daudzas arī uh, ir, daudz uh, dalībnieki ir arī kā augstriski ieguldījumi fondi, un tādējādi tiek radītas uh, ļoti būtiskas cenu svārstības šajos tirgos, kas bieži vien nav uh, izskaidrojams ar tādiem lietišķiem argumentiem. Un tas ir fakts, ka pēc liberalizācijiem tirgiem um, kapacitāte samazināsies, bet tas ir izraisījis to, ka cenas vārstrības ir ekstrēmāks kļuvušas. Un tirgotājiem tas patīk, jo tādējādi var vairāk nopelnīt ar cenu svārstībām ar, ar to var vairāk nopelnīt nekā ar pieaugošām cenām vienkārši. 2008. gadā, piemēram, šajos te tūlītajos tirgos attiecībā uz elektrību megavat stunda no 31 eiro, kas bija vidējās, uh, uh, pieauga līdz pat 2000 un vairāk eiro, tātad 2400 eiro. No 16. līdz 17. janvārim šogad uh, tūlītējā cena dažu stundu laikā četrkāršojās no 15 līdz 60 eiro, jo kāds liels uzņēmums uzpirka visu, kas bija pieejams. Un nākamajā dienā tad bija šis te skaidrojums, ka kāds liels piegādātājs esot atslēdzies no tirgus. Un uh, tas ir tāds tipisks insider tirzniecības uh, pārkāpums, kad uh, tas tiek darīts. Un tāpēc es domāju, ka šī regula ir ļoti nepieciešama un kā referents uh, ekonomikas un monetāro lietu komitejā es arī ieteikšu to pieņemt šo ziņojumu. Da, divas piezīmes, trīs piezīmes. Ja mēs šo regulu pieņemsim, un es domāju, ka tas tā notiks, tad, eh, protams, atcer aģentūrai, kura tikai pāris nedēļas darbojas eh, Ljubļanā, būtu jāsaņem attiecīgi līdzekļi, jo bez līdzekļiem viņš šo papildus darbu nevarēs veikt. Tad eh, tā problemātika, ko Jorgo Karcimarkākas jau minēja, proti vai remit vajadzētu attiecināt arī uz CO2 tirgiem. Principā esmu par, jo mēs taču piedzīvojām tieši kā CO2 tirgos notika ne tikai kiberuzbrukumi pavisam nesen, bet arī krāpniecība lielos apmēros. Es sagaidu no komisijas uh, arī komentāru par kāds Markakas kunga piedāvājumu to paplašināt uz CO2 tirzniecību, vai arī nāk klajā tad ar citu priekšlikumu. Komisija teica, ka tā drīz nāks klajā ar jaunu MIFID direktīvas versiju un ka tirgus ļaunprātīgas izmantošanas, jeb MAD direktīva, drīzumā tiks uzlabota. CO2 tirzniecība tad droši vien varētu tikt iekļaut arī šādā ietvarā vai arī ar šādu īpašu tirznie, e, likumdošanas aktu, bet mēs nevaram akceptēt, ka šī CO2 tirzniecība arī turpmāk uh, ir e, tāda vieta, kur spekulanti var mierīgi izvērsties. Ja runājam par regulējumu, tad parasti ir jāpiemina arī sankcijas, un tāpēc ir absolūti nepieciešami uh, harmonizēt sankcijas arī šajā jomā līdz tam vajadzētu nonākt. Eiropas Tautas partijas kolēģis iepriekš minēja, ka uh, valstīm tas parasti nepatīk, jo viņi uzskata, ka viņi ir atbildīgi par uh, sankcijām, bet mēs jau nevēlamies šeit valstu vietā lemt par sankcijām, bet uh, ir tomēr jābūt tā, ka Eiropas Savienības ietveros uh, ir tā sauktie vienoties spēles noteikumi, uh, un lai sankcijas būtu efektīvas un arī darbotos atba, atturoši. Un tādā ziņā es kāds Markakas kungu pilnībā atbalstu. Paldies! Raugos uz pulksteni, drīz ieradīsies komisārs, bet īsi došu vēl vārdu komisijas pārstāvēm Elbrecht kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu vispirms teikt paldies referentam Cimarkakis kungam, bet arī citiem runātājiem. Jo es domāju, ka tāds kopsaucējs līdz šim ir bijis tāds ļoti pozitīvs. Gribētu teikt paldies par atbalstu, par labo sadarbību. Un mēs uh, esam ļoti pateicīgi par viņu tādu pamatu atbalstu. Es gribētu, nemaz ne, negribu te īpaši uzsvērt, kur mēs bijām vienprātīgi, bet varbūt gribētu pieskarties tiem punktiem, par kuriem šeit bija tā īpaša runa, jo droši vien tas ir visinteresantākais. Uh, Ne jau tikai viņš, bet arī citi, kā Gebels kungs un Gerka kungs runāja par CO2 tematu. Es varu apstiprināt, ka komisija ir ļoti ieinteresēta tanī, kā CO2 tirzniecība, lai nebūtu tādā no likumiem brīvā telpā tirzniecības certifikātiem. Mēs domājam, ka šeit ir nepieciešami noteikumi. Bet mēs domājam, ka certifikāta tirzniecība CO2, ka to labāk uh, nosedz uh, MAD un MIFID nekā remit, jo šī CO2 tirniecība tie ir finanšu instrumenti savā būtībā, ar kuriem notiek tirzniecība, un mēs domājam, ka finanšu regulātori šeit varbūt ir, viņi vislabāk to var eh, novērot un izmeklēt, kur mēs būtu atklāti savā nostājā, ir eh, tas, kā ACR varētu tā no malas paraudzīties, kā notiek šī CO2 tirzniecība, kas attiecas uz uh, atbildīgajām iestādēm un uh, uz problēmu, kas ir arī speciāli Vācijas problēma, proti ierīkot šeit tādu vienu pārskatāmības iestādi. Tur mēs atbalstām Turmes kungu teikto. Mēs arī domājam, ka mēs nevaram šeit uh, radīt tādu kopā sašūtu paklāju no gabaliņiem. Uh, Eh, aģentūrai ir jābūt eh, tiešām kā tādām mugurkaulam un ja atcer eh, uzņemtos šādu pamata pozīciju par to, kā radīt caurskatāmību tirgus, tirgu, tad vajadzētu sadarboties ar tiem kolēģiem, kuri arī atcer regulējušā valdē sēž, tā ir uzraudzības valde, un mēs domājam, ka šeit nevajadzētu nekādus papildus uh, Eh, šādus austrumnieku tepiķus, kā to nosauc Turmes kungs, mēs esam ļoti skaidri tādā nostādnē, ka uzraudzības iestāde ir pareizā eh, iestāde, kurai jāsadarbojas ar citām iestādēm, kurām vajadzētu veikt šo uzraudzības funkciju. Par jautājumu par eh, daļķētām tiesību aktiem gribētu tikai īsi izteikties. Tur tikai vispār tikai divās vietās mūsu projektā tas tiek piesaukts. Mēs domājam, ka šeit komisija, kas attiecas uz uh, aktualizāciju definīcijām. Mm, šeit vajadzētu būt nozīmē ar deleģēto tiesību aktu palīdzību. Tas ir modelis, kas uh, uh, šeit ir jau citās direktīvās un regulās, un es domāju, ka deleģēta tiesība akti ir pareizais instruments, lai pieņemtu šo lēmumu. Kas attiec uz licencēm, mēs esam drusku skeptiskāki nekā Acim ar kākas kungs, mēs nedomājam, ka vajadzētu pārāk lielu birokratizāciju. Šodien jau tika teikts, ka arī no. Šeit varētu padomāt arī par reģistrēšanu, varbūt tas ir kompromiss, kuru varētu pieņemt, bet eh, par tādu visaptverošu licencēšanu, ir tīpaši tie, kas piedalās tirniecībā, mēs domājam, ka mm, tur nav nekāda tāda patiesa pamata tam visam. Kas attiec uz sankcijām? Jau ir veikts liels darbs, ko ir darījuši kolēģi no finanšu tirgus eh, jomas. Varbūt varētu tā norādīt, atsaukties uz to, kā ir eh, ar sankcijām finanšu tirgu. Varbūt tas arī ir risinājums arī elektrības un gāzes tirniecības jomai, kas attiecas uz uh, tirgiem, kas nav Eiropas Savienības, pareizi teicāt, ka Norvēģija īstenībā tā nav nekāda problēma. Iesaistiet Šveices tirgu. Tas, principā, a priori būs samērā sarežģīti, jo mēs divpusējās sarunās, kas notiek ar Šveici, tur jau ir risinājums, bet es gribētu norādīt uz to, ka Eiropas Savienības uzņēmumi, kas nav Eiropā, bet uh, Šveicē, viņiem arī uz viņiem attiecas tie paši notiekumi, varbūt mēs no otras puses dabūsim šīs problēmas. Uh, Un tur nav nekāds tās liels eh, melns eh, caurums, bet eh, tie jau ir uzņēmumi, kas tirgojas un izmanto šo sistēmu, kas attiecas uz iespēju ierīkot pārstāvniecības birojas atcer dažādās Eiropas pilsētās. Es esmu tā drusku piesardzīgs. Es domāju, ka ir labi, ka atcer ir kontakti no Briseles bet es domāju, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmatā mums nevajadzētu papildus birojas ierīkot visur Eiropā atcer. Es domāju, ka šeit eh, nav nepieciešams nekāds birokrātisks palielinājums. Turmes kunga priekšlikums ņemt vērā īpaši reģionālos tirgus, tas ir interesants priekšlikums atkarīgs no tā, kā tas būs formulēts. Tūlīt beigšu runāt priekšsēdētāji. Arī vidāk vadras kunga priekšlikumi. Vajadzētu paraudzīties to visu detalizēt. Tie ir interesanti priekšlikumi. Tas ir atkarīgs no tā, kā tie ir formulēti. Kopumā es gribētu pateikties Kacimēr Kakis kungam un arī jums visiem par uh, to, cik pozitīvi ir uztvērs mūsu priekšlikums. Paldies! Paldies, kolēģis Kacimēr Kakis, vēl pavisam īsi. Jā, paldies komisijai, ir īpaši komisijai par to, ka tā runāja par visiem punktiem. Es domāju, ka mēs atradīsim kompromisu, bet vēl viens par šiem pašnāvniecības birojiem. Mēs jau negribam visā Eiropā tādas pašnāvniecības birojas, bet varbūt, ka, varbūt vienu līdz divus uh, tādās tirniecības vietās, kas ir īpaši svarīgas, nevis lai būtu tieša piekļuve, bet lai arī radītu tādas ļoti labas darba vietas, tas ir ļoti tehna, tehniskas jomas, un kādreiz ir ļoti sarežģīti nokļūt uz Ljubļānu, nav jau viss vienā valodā, ja kāds Spānijas eksperts, viņam ir jābrauc uz Sloveniju, varbūt viņam būs grūti ierīkot skolā savus bērnus. Briselē vai pareizē tas ir vienkāršāk. Tas varbūt arī ir iemesls, kādēļ šis, šie pārstāvjas biroji ir svarīgi. Paldies kolēģiem par šiem labajiem priekšlikumiem. Paldies! Gribētu jums pateikt, ka 19. aprīlī 12. ir termiņš iesniegt grozījumus. Līdz ar to mēs varam pabeigt šo darba kārtības punktu. Tad izmantosim nelielos pauzīti, lai norādītu, jo šorīt no rīta bija tādi pārpratumi par eh, Čičester kungu ziņojumu, kā grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. aprīlis 12. Nākamais punkts, 17. punkts, komisāra Ettingera vizīte, viņš jau ir ieradies, gribētu viņas izniegs veikt. Darf den Kommissar herzlich. Gribu izsniegt sveiku komisāru. Viņš ir atkal pie mums, tādēļ es domāju, ka nevajadzēs sniegt nekādu garu ievadu, bet uh, gribētu dot vārdu ātri komisāram, lai viņš mums varētu sniegt ievadu diskusijā. Tagad jums vārds. Priekšēdētāji, cienījamies Rāļkungs. Uh, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, paldies par iespēju runāt. Gribu kopā ar jums darbu kārtību pārlūkot, eh, kas uh, mums ir jau mūsu priekšā, un gribētu pieskarties centrāliem jautājumiem, kas ir komisijai enerģijas un klimata aizsardzības jomā. Mēs gribam pamatoties uz eh, Eiropā domi 4. februārī, kur bija runa par šādiem jautājumiem, kur mēs dabūjām atbalstu. Un proti signālu, ka ir ļoti jāvirs uz priekšu iekšējais tirgus. Es domāju, ka nav pieļaujams, ka 15 gadus pēc tam, kad enerģijas iekšējais tirgus elektrībai un gāzē, kā ir Eiropas likums, bet ka iekšējais tirgus patiesi nav pabeigts līdz galam vēl ar vienu pastāv daļēji tirgi, atsevišķi tirgi, pārāk maza caurskatāmība, pārāk maz konkurences. Dalība valstis varbūt pat eh, arvien vairāk saprot savu uzdevumu tādā veidā, ko ar protekcionismu un ar subsīdijām mēģina tās eh, mainīt tirgus eh, noteikumus. Tiešām panākt iekšējo tirgu ir pirmais mērķis 2014. gads ir tāds eh, būtisks termiņš. Paraudzīsimies uz šo iekšē tirgus paketi. Tam īstenībā vajadzētu būt jau īstenotam. Daži dalībvalstu jau sasnieguši, citi sakā nē, līdz uh, eh, vasarai mēs uh, sniegsim konsultācijas, atbalstīsim šo procesu, bet arī virzīsim priekšu formālā ziņā. Tur, kur iekšē tirgus paketi vai nu nav īstenota, vai arī nepietiekami realizēta, ko tad darīt? Otrkārt, mēs vēlamies ārējo dimensiju virzīt priekšplānā un gribam uh, paziņojumu šeit uh, izdot par uh, kopējo enerģijas uh, ārlietu politiku. Ir pirmie dokumenti arī no padomas puses, arī no komisijas. Es labprāt uh, vasarā versīšos pie jums, lai jums, ar jums kopā konsultētos par to, kur ir kopīgais ārēja politika šai ziņā saprātīga. Tā ir nebeidzētu aizstāt dalību valstu politiku, bet vajadzētu to papildināt tajos punktos, kur Eiropas kopējie mērķi ir vieglāk sasniedzami, rīkoties kopīgi, un uh, enerģijas partneri no ārpuses viņiem uh, arī tas būtu labāk, ja organizētu kopīgi par tematu Austrum Eiropa, Dienvidu Austrum Eiropa, Kaspijas jūras telpa un Vidus jūras telpa. Manuprāt, kopīga ārēģa politika ir uh, pamatota. Tad mēs treškārt gatavojam, sākot ar māju, mūsu enerģijas uh, ceļa karti 2050, tas ir augsta mērķa projekts. Padomājiet, kā mē, mēs. Uh, 1970. gadā, kā bija, un uh, mēs tagad uh, uzdrošamies paraudzieties uz, ja, ja mēs no 70. gada ar toreiziem zināšanu paraudzītos uz 2011. gadu, pirms naftas krīzes, pirms Berlīnas mūra krišanas, mazāka Eiropa, absolūti cita ekonomiskā struktūra, un tad mēs pilnīgi nepareiz būs izteikuši prognozes. Tādēļ 2011. gadā tieši tikpat grūti ir paraudzīties 2050. gadu ar šodienas acīm, bet nav vienkārši runa par datumu. Daudz vairāk šeit ir runa par to, kāda izskatās enerģijas tirgi nākamajos gadu desmitos. 20 līdz 50, 20 līdz 30 un gadu desmitā no 30 līdz 40. Investori vienalga vai tie strādā, raugās uz ražošanas, vai uz uzglabāšanas iekārtām, vai uz pētniecību, vai uz infrastruktūru. Viņiem ir vajadzīga plānošanas drošība. Enerģijas ceļkārta 2050, ko ir izstrādā komisija, un eh, gan jūs, gan arī padomu to pieņēms. Un tam visam ir nepieciešama plānošanas drošība, kas, kas ir nepieciešama investoriem. Uh, tas izdosies, tad labāk finanšu plūsmas eh, eh, dabūt šajās jomās, eh, šo jomu atbalstam. Par laban mēs gatavojam strest pārbaudi. Nu, līdz šim to nevarēja tā pārdzēt. Tas ir 2011. gada tāds jauns un svarīgs darba punkts. Mēs intensīvi sadarbojamies ar eh, eh, dalību valstu atomu uzraudzības iestādēm, lai izstrādātu pārbaudas kritērijus un lai pieņemtu lēmumu, kādā veidā un kurš pārbaudīs, ar kādiem kritērijiem pārbaudīs un kā novērtēs to visu. Un eh, to visu Eiropadome pirms Ziemassvētkiem šogad šos pārbaudas rezultātus un secinājumus apkopos. Uh, Un, lai kontrolētu šos 341 uh, eh, eh, atomspēkstaciju, un mēs tātad to visu pārbaudām. Un šis pārbaudes eh, process, visi pie, piedalās šajā stresā pārbaudes sagatavošana. Mums ir kontakti ar Ukrānu, mums ir kontakti ar Krieviju. Nākamnedēļ arī būs ar Šveici. Mēs esam ielūgumus aizsūtījuši uz Armēniju un Horvātiju. Uh, bet arī uz valstīm, kas plāno uh, atomspēkstacijas, kā piemēram Turcija vai Baltkrievija, arī viņus mēs esam uzaicinājuši uz sarunu, lai varētu tādu tīri paneiropisku uh, pārbaudu veikt. Centrālais punkts ir, tiek likts uz infrastruktūru pēc mūsu pirmā paziņojuma Tagad rudenī mums būs jauns juridiskais instruments, kā pārstrādāt un uh, atkal pārstrādāt ten uh, vadlīnijas un ten uh, finansējuma noregulējumu. Par tematu infrastruktūru izveidi tam ir jāpiešķir vislielākā nozīme. Tāpat procesā atrodas mūsu pasākumi par enerģijas efektivitāti ar mērķi 20% uz 9 gados ar divu pakāpju stratēģiju. Pašlaik tas ir brīvprātīgi, nesaistoši pamatā, bet saistoši tikai atsevišķiem pasākumiem, bet kopš 2013. gada tur būs arī saistoši mērķi. Ja dalība valstīs attīstība būs tikpat uh, tāda vāja kā līdz šim par tematu uh, iestādes Eh, izdažu ēkas, lai šeit eh, par eh, nu, stimulētu tirgu, lai būtu arī kā tāds paraugs mēs būtu, bet arī, uh, lai valsts 12% no, uh, 12% pieder no visam šīm, šīm ēku uh, abovēm, proti valsts iestādēm, uh, arī skolas, tā skatā augstskolas, parlamenta ēkas, kazārmas, rācnami, uh, vecoļaužu pārstāvnāti. Uh, nu, uz šiem visām ēkām būs uh, galvenais, uh, eh, galvenā uzmanība pievērsta. Uh, par vairākiem gadiem mūsu aprēķini parāda, ka šīs valsts iestādes ēkas, valsts pārvalde esošās enerģijas efektivitāte tikai 1,5% gadā tiek investēts. Tad jau 70 gados mēs to visu būtu pabeiguši, bet tā kā tehnika katru uh, 20, uh, ik pa 20 uh, gadiem šeit uh, ir mainās, tas ir temps ir daudz par mazu, šeit vajadzēja vismaz 3%. Uh, panākta. Dalību valstīm mums, ja šī direktīva būs saistoša, tad katru gadu vajadzētu būt, ka katrā dalība valstī 3% no visiem šiem valsts iestāžu un valsts pārvaldību esošo ēku e, enerģijas ietaupīšana būtu šie 3%. Enerģijas budžeta līdzekļiem šeit vajadzētu būt centrālajā lomē kohēzijas e, programmā, reģionālajām programmām. Šie līdzekļi ir saprātīgi un pamatoti, bet dalība e, valstis to nav pilnīgi vēl viss izmantojuši. Tur ir iespēja rīkoties, aprēķina laiks, šie līdzekļi nav vienmēr izmantoti. Es gribu, lai enerģijas efektivitāte jau nākamajā budžetā, jau esošajā budžetā, bet vismaz sākot 2014. gadā būtu tāda kā prioritāte struktūra programmās Eiropas Savienībā. Jā, mēs nevaram sevi apmārīt. Mēs pagājušos gadu desmitos ļoti daudz esam iegūdījuši šajās sabiedriskajās ēkās, bet šeit ir eh, drīzāk runa par tādiem kosmētiskiem eh, remontiem, par uh, Uh, ka mūsu dzīvotēm jākļūst skaistāk no ārpuses un uh, lai būtu skaisti bruģakmeņi, bet tas viss ļoti daudz uh, bija ļoti attālinājies no enerģijas efektivitātes ietaupīšanas, jo tas nebija tik atraktīvi, tas to neviens neredz no ārpuses, kas skatās uz šīm sabiedriskajām ēkām un un kas ietaupā enerģiju, viņi teiks, ka viņi jau nedara neko, un 500 uh, eiro ir iztērējis par vienu kvadrātmetru, un uh, to jau nārpus neredz. Tātad šie sabiedriskās ēkas un sanācijas līdzekļi privātajiem īpašniekiem un saistošas normas uh, sabiedrības ēkām, tas būtu tāda ļoti, ļoti būtiska mūsu enerģijas efektivitātes stratēģijā. Tad vēl temāts par šiem viedajiem skaitītājiem tīkliem. Tātad šie eh, paneiropikas eh, tīkli, tas ir lieli pār, eh, pārnesuma tīkli no Ziemē jūras uz Eiropas metropolēm. Šie uh, inteliģentie pārdales tīkli, inteliģentā viedā uh, izmantošana mājasēmniecībās uh, šādi, bet nedrīkst novērtēt par zemu. Tātad šis uh, viedo tīklu paziņojums, manuprāt, tāds ļoti būtisks. Šeit ir runa par tehnisku normu standārtu attīstību, šeit ir runa par datu aizsardzību patērētājiem, šeit ir runa arī par tiesisko ietvaru, lai radītu stimulu, lai ieviestu uh, šos viedos tīklus uh, visā teritorijā. Un šeit ir runa ir par pētniecību un attīstību un jaunām sistēmām, un līdz ar to arī par uh, nākamo uh, pētniecības pamatprogrammu. Un tā principā par pētniecību es. Uh, ar kolēģi attiecīgo. Tikai kvienu esmu ļoti labās attiecībās. Šeit mēs ļoti labi sadarbojamies līdzekļu enerģijas pētniecībai, eh, pētniecības līdzekļu ietvaros. Tas, protams, jāpalielina. Šeit ir divi jautājumi, proti par uzglabāšanas tehnoloģijām un tīkla tehnoloģijām. Tie centrālie jautājumi uzglabošanā Bez hidro mums pagaidām nekā nav, un mums, vai, mums vajadzēs arī elektrības uh, uzglabāšanas iespējas šeit. Un uh, jūs pirms pusgada bija direktīva par gāzes apgādes drošību. Par to bija jums diskusijas, un to pieņēmāt. To 30 uh, dienas katra dalība valsts uzkrāja gāzi, lai tādā ekstrēmā gadījumā uh, ja būtu atkarība, lai nebūtu uh, katastrofāla situācija un lai nebūtu neciestu dzīves kvalitāte, lai neciestu rūpniecība, lai uh, nebūtu 30 dienas kopumā. Un, eh, lai būtu šāda uzglabāšanas iespēja. 30 dienas elektrības. To vajadzētu kā direktīvu saistoši, kā normu. Pagaidām to nevar īstenot, bet es uzskatu, ka solis ar šādiem biouzglabāšanu, ar ūdens uzglabāšanu, ar augstu spiedienu apglažāju akumulatoriem, baterijām, to visu varētu īstenot. Tālāk offshore e, nafta, gāze. Pamatoties uz dialogiem, un šeit e, tieskais normās ir arī trūkumi, un Eiropas standārti mēs vēlamies tādus ieteikt un izstrādāt Mm, būtiskie punkti, kas gada beigā, gaitā vai nu tiks pabeigti, vai arī par tiem turpināsies diskusija visos punktos gan ar komiteju, gan ar, arī ar jūsu koordinatoriem. Esmu ciešos eh, kontaktos ar jums ļoti, ļoti interesēs. Paldies! Liels paldies! Komisār! Komisār kungs, tagad mums ir laiks līdz pieciem. Um, un ja mēs vēlamies dzirdēt arī komisāra atbildes, tad uh, uh, tiem, kas ir pieteikušies runāt, būs uh, laiks tikai uzdot jautājumus. Varbūt pateicības vārdus un uh, tādus teicienus, ka cik tas ir jauki un mīļi. Mēs, protams, visi esam ļoti pateicīgi viņam, ka viņš ir ieradies. To tagad pateicu visu vārdā un lūdzu runātāju koncentrējieties tikai uz jautājumiem, jo tad mēs uh, pēc būtības varā, varam piespiest komisāru atbildēt uz vairāk jautājumiem. Tātad uh, divas minūtes. Tev kas tie jau kundz pirmā? Por mi parte se puede dar por elogiado. Uh, jūs eh, varat tiešām uzskatīt, ka mēs jūs sveicam, apsveicam, bet tikai dažas lietas, ko gribēju pārunāt. Jūsu eh, prezentācija bija ļoti skaidra par mm, tālo mērķi, par vidējo mm, termiņu. Vispirms jūs pieminējāt iespēju izmantot ārējos elementus eh, zināmās lietās. Vai šāda iniciatīva tiks veikta no enerģijas ģenerāla direktorāta puses vai kāda cita institūcija to veiks. Jo nu, mums varbūt tur mēs runāsim par ārēju, ārlietu ģenerālu direktorātu, kas attīstīs šo elektro apgādes eh, tēmu. Eh, nu, atcerieties, nesen Strasbūrā eh, bija kopīga rezolūcija ko sastādījām saskaņā ar šo tsunami un uh, avāriju Fukushimas atomelektrostacijā. Uh, beigu beigās balsojumā to neapstiprināju šo rezolūciju. Tomēr uh, kad eh, mēs skatījāmies balsojot dažādos rezolūcijas aspektus, tad varēja redzēt, kādu ieņem parlaments nostāju specifiskās un svarīgās jomās. Un tas bija kā informācija komisijai. Ir pilnīgi skaidrs pirmām kārtām, ka šie stresa testi eh, atomelektrostacijās ir jāveic, taču Eiropas parlaments uzskata, ka šos strestus, stre, stresa testus vajag obligātus ar kopējiem kritērijiem, eh, kas nosaka šo konkrētā reaktora risku. Un zināmās jomās ir jāparāda šim stresa testam, ka reaktors atbilst prasībām. Un, ja e, veido jaunus reaktī, reaktors, e, tad arī tiem ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Un, protams, dažos gadījumos ir skaidrs, ka e, kodola enerģija ir nepieciešama. Tas ir pats galvenais punkts. Mēs gribam atjaunojamos energoresursus, un taču mēs negūsim 20% 2020. gadā. Izskatās, ka no tā neizvairīsimies. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt eh, projektus, ko mm, mēs finansējam, un uzskatu, ka eh, šis ir ļoti svarīgs projekts Eiropas Savienībai, kā arī dzen eh, nākotnes enerģētikai visā pasaulē. Paldies, Babinskas kundz lūdzu. Liels paldies! Gribu pie tās pašas problēmas ķerties. Uh, jo eh, mēs zinām, ka mums neizgāja, eh, neizdevās mūsu darbs ar šo kopīgo rezolūciju par Fukushimas eh, reaktoru un par mūsu energopolitikas drošību. Es gribētu jautāt jums, ko jūs domājat, kas būs nākošie soļi, lai mēs varētu stiprināt Eiropas politiku un šo kodola drošību. Protams, pa stresa testu mums ir skaidrs, bet kas būs nākošais solis, jo eh, mums eh, tātad ir jautājums, ko eh, komisija plāno un domā, ko mēs varētu darīt, ko vai šīs problēmas varēs tālāk virzīt polijas prezidentūras jautā. Un tad mēs runājam par infrastruktūras finansējumu Vai jums ir kādas idejas par to, kādus instrumentus izmantosim, lai nodrošinātu šo finansējumu? Vai būs kāds atsevišķs instruments, vai arī e, finansējums e, joprojām tiks izmantots nu, padaļai no kohēzijas fondiem? Un ko e, par citu finansu instrumentu diversifikāciju? Paldies! Kolēģi Belēķi. Belēt kungs, lūdzu. Dank u wel, uh, voorzitter, uh, meneer de commissaris. Uh... Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Ar lielu interesi izlasīju jūsu interviju žurnālā Špīgel. Tur skaidri parādās, ka jūs vēlties strauji pāriet uz atjaunīgiem enerģijām. Šeit esam, zinām, izaicinājumu priekšā. Uh, baterija, ūdens eh, enerģija, hidroenerģija un infrastruktūra. Šie te pārvadi, lai no ziemeļiem uz eh, dienvidiem, uz no austrumiem uz rietumiem varētu transportēt visu šo enerģiju. Un nākamais punkts darba kārtībā ir Sosa Vāgner kunga ziņojums, un tur mēs par to runājam. Protams, ka tas būs tāds uh, garš ciešanu ceļš, ja tas viss tiks uh, būvēts uz zemes, un tur būs pilsoņu iniciatīvas noteikti, kas to bloķēs, un tas vilcinās vēl visu šo procesu, aizkavēs to. Un jautājums ir, kādas iespējas šeit ir Eiropas budžetā, lai izstrādātu uh, projektus, kas šos pārvadus varētu veidot zem zemes, pa pazemi tātad, un uh, bez šiem finanšu līdzekļiem uh, eiro obligācijām un tā tālāk. Kā jūs vērtējat to, ko vēlas darīt zināms dalībvalsts, piemēram, ar urāna nodevu tādām atomelektrostacijām, kuras jau ir tā kā norakstītas, uh, ka šo nodevu varētu tad izmantot uh, infrastruktūras projektiem atjaunīgo enerģiju jomā. Paldies, Cavēls kundze. Kirie Pītropē. Θα eh, ήθελα να σας κάνω... Komisārkungs, man ir trīs jautājumi jums. Vispirms par infrastruktūras finansējumu. Ir ļoti interesants instruments, tā sauktās projektu obligācijas. Tādējādi varētu rast līdzekļus uh, enerģijas infrastruktūrai. Un 2014. gadā ir paredzēts šo instrumentu izmantot. Es domāju, ka tas ir diezgan vēlu, ja mēs vēlamies tiešām paredzēt šo mehānismu finansējumam. Vai jūs uh, nevarētu paraudzīties, vai varbūt varētu ātrāk rīkoties vismaz enerģijas sektorā, lai projektu obligācijas varētu izmantot infrastruktūras projektiem. Un vai jūs uh, paredzat energo avotus uh, uzskaitīt, kas pastāv Eiropas Savienībā? Papildus atjaunīgajiem energoresursiem mums ir arī vidusjūras reģionā dabasgāze, dabasgāzes atradnes, tā tiek teiks arī citur Eiropas Savienībā. Uh, un amerikāņi teica, ka Vācijā esot 8,3 miljārdi kubika metru slānekļa gāzes, eh, vai te nevarētu veikt tādu kā inventarizāciju, lai saprastu, kādi resursi mums ir. Un tad šie te slodzes testi eh, atomelektrostācijām. Uh, Kopš 80. gada mums ir Čēnagonda uh, atomelektrostacija ar trim reaktoriem. Nīblers kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātā komisāra kungs. Trīs komentāri. No vienas puses gribētu teikt to, ko teica Pilārdi Kastīļo un Kolārs Kalbinskas kundze. Es pagājušajā nedēļā biju debatēs no paša sākuma līdz uh, beigām klāt, un arī raugoties par rezolūciju uh, un nepatika pieņemt rezolūciju, raugoties uz Fukushimas traģēdiju, viss, kas pieteicās debatēs, vienalga pie kādas uh, politiskās grupas tie piedera, uh, viņi atbalstīja par to, ka vajadzētu visaugstākos drošības standartus atomenerģijas spēkstacijām Eiropā. Es domāju, ka to vajadzētu saprast arī kā parlamenta politisku signālu un būtu pateicīgs, ja jūs šajā um, rezolūcijā uh, kaut arī varētu iekļaut arī turmākajā darba plānojumā. Jūs runājāt par enerģijas ceļu kārtu 2050, jūs runājāt par ārējo dimensiju. Šai sakarā gribētu jūs atgādināt eh, projektu Desatek, tā bija saules enerģija Ziemeņāfrikā. Tur tiek ražots, eh, lai piegādāt Eiropas uh, tirgumu. Es domāju, ka tam vajadzētu būt Eiropas projektam vai kļūt par Eiropas projektu. Es gribētu jautāt, vai jūs arī tā uzskatāt un kādas ir iniciatīvas no komisijas puses, lai desitek arī virziet uz priekšu. Un pēdējais punkts, arī veca tēma. Jūs pareizi runājāt par temātu enerģijas iekšējais tirgus, proti jūs konstatējat, ka nepastāv enerģijas kopīgs iekšējais tirgus, jo atsevišķi dalībās valstis piemēro ļoti lielā mērā protekcionismu. Uh, gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību tikai privātiem uzņēmumiem, bet daudzās tādiem valstīs ir valsts monopoli. Būtu pateicīga, ja jūs pret šiem valsts monopoliem vērstos arī ar attiecīgajiem kolēģiem no Eiropas komisijas. Paldies, Franks Kavaljo! Kavaljo kundze. Uh, thank you, Commissioner, for the... Paldies, paldies par šo aprakstu. Es gribēju apsveikt uh, komisāru uh, par uh, šo starptautiskās dimensijas iekļaušanu enerģētikā. Gribētu atbalstīt arī mūsu kolēģi Kastiļi par to, ka mums, mēs būsim kā vadošā komiteja šajā jautājumā Es tikai gribēju eh, pieminēt, eh, cik svarīgs ir šis eh, gan ziemeļu gals, gan arī dienvidu gals, jo sašķidrinātā gāze no Āfrikas ziemeļiem, tas no ļoti svarīgi, no rietumiem ir ļoti svarīga Eiropai. Un vēl, protams, tagad, kad mēs Eh, skatāmies, lai eh, pieaugtu budžets enerģētikai kā tādai. Tas ir ļoti svarīgi, jo lielākā daļā jomu mums ir eh, nepieciešamas pilotu projekti un paraugu projekti enerģētikas jomā, un to mums nevajadzētu aizmirst kā svarīgu pīro, kā svarīgu paraugs, it īpaši nākošajā eh, pētniecības programmas izstrādē. Un visbeidzot man ir jautājums, vai jūs varētu mums sniegt kādu informāciju par demonstrācijas paraugu projektiem 6 eh, vai 7, 7 CCS, kas eh, ir finansēti ar ekonomikas atjaunošanas finansējumu. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kā šie projekti virzās uz priekšu. Lielas paldies! Jā, paldies tikai paskaidrojumam. Runātāju kārtība, tas ir eh, pēc tā, kādu kurš pieteicies. Attiecīgi, man nekāda cita notiekuma šeit nav. Un, eh, ja kaut kas, tad eh, politiskās grupas var izteikties, bet tagad vienkārši pēc kārs, kā pieteicās, tā runā. Bet mēs to varam mainīt. Gebels kungs. Danke, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Man jāatzīstas, ka komisijas priekšlikums izstrādāt uh, ceļu kārtu līdz 2050. gadam, man tas tā īsti netīk. Es uzskatu, ka ir absurdi tagad mēģināt noteikt, kas līdz 2050. gadam viss notiks Un tas tagad tāda spēle smilšu kastē, un tas tādas iedomas, un varbūt tāda drīzāk domāšana vēlmi kategorijās. Bet tas eh, tā lietišķi lietai neko daudz nedod. Jūs pats teicāt, ka tehnika 20 gados eh, principiāli attīstās 2050. gadā, eh, kā jau jūs teicāt, divreiz jau ir notikuši tādas ļoti principiālas pārmaiņas. Un kādēļ, lai mēs to šodien visi jau zinātu, kā tas notiks? Vēlreiz. Uh, Komisija ir ļoti daudz šādi spēlējies ar visādiem variantiem, kas būs līdz 2050. gadam, bet līdz 2050. gadam man izmēr neviens no mums vairs nebūs dzīves. Un, eh, lai, lai mēs varētu pārvadīt, vai vairāk vai no mums ir bijusi taisnība, ka mēs 2050. gadā <laughs> tur attiecīgo procentu skaitu un atjaunojumiem enerģijām eh, tiešām ir nosaktas. Pasaule mainās, eh, ārkārtīgi ātri. Pēc Fukushimas enerģija un vispār pasaule ir pavisam savādāka. Ja rīt, un es ceru, ka tā nebūs, kādā ostā uh, uzsprāktu uh, tankers kravas kuģis, tad būtu tūkstoši uh, upuri, un arī tas mainītu enerģijas politiku un pasauli. Ja šādus piemērus varētu nosaukt vēl un vēl. Pēc Fukushimas Vācijas uh, kad Deva republika nolēma uh, slēgt dažas uh, atomspēkstacijas, bet kopš uh, tā laika Vācija ir uh, atkarīga no enerģijas importa. Agrāk bija enerģijas eksportētāja, tagad ir importētāja. Tas rada milzīgas problēmas e, pārējai Eiropai, un es atradām bažām skatos uz nākamo vasaru, ja būs gadījumā silts, un ja mums būs. Uh, grūtības eh, ar elektrības piegādi visā Eiropā, ne tikai uh, Vācijā. Tādēļ, komisāra kungs, jūs un jūsu darbinieki, jums vajadzētu koncentrēties uz to, kas notiks rīt un parīt. Es labprāt gribētu zināt, eh, kā šīs atjaunojamās enerģijas, kas mums būs ne, nepieciešams, kā tās tiks transportētas, kāds izglītības tīkls arī pārobežu sakarā. Kā jūs to visu šeit ar uzglabāšanos uh, kapacitātēm esat uh, aprēķinājuši? Pēdējais. Mums būs jauns uh, enerģijas tirgus. Kā tas būs ar savietojums ar vēlamo enerģētikas tīklu? Kolēģis Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt jūs par eh, šo energo pagotnes ieviešanu. Es domāju, ka tai būs īpaši liela eh, ietekme uz Vāciju, jo nu, ir, protams, arī vesela eh, rinda dalību valstu, kas nav ieviesušas to, jo pirms vairākiem gadiem mums šita Eiropas komisijai vajag palielināt politisko spiedienu, lai visām um, dalībvalstīm piespiestu ievērot energo apgādes vadlīnijas. Un no 2014. gada mums būs jāievieš e, šī ārējā dimensija energo apgādā, energo politikā, un es gribētu jautāt jums, kā tad jūs ieviesīsies e, šo atgriezniskās plūsmas stratēģiju. Otrs jautājums ir e, saistīts ar gāzes akumulācijas direktīvu. E, par gāzes rezervēm. Jūs teicāt, ka mums ir jābūt 30 e, dienu rezervēm, un tas prasīs milzīgus naudas ieguldījumus. Vai jūs nedomājat, ka gāzes iepirkuma komisija, ko pieminēja mūsu arī priekšsēdētājs, ka arī e, tā varētu šajā projektā iesaistīties, lai mēs varētu iepirkt gāzes, e, gāzi starptautiskajā tirgu, jo šobrīd dalībvalstis ir diezgan tādas sadalījušās. Viņas e, uzpērk gāzi pašas, un dažas trešās valstis uz to krietni nopelna. Es domāju, mums savu nostāju vajadzētu mainīt. Paldies! Kolīga Bütikofer. Bütikofer kungs. Paldies, priekšsādātāji. Ļaujiet man izņēmumu kārtā tomēr paust uh, tādus apsveikumu vārdus komisāram. Gribu apsveikt viņu ar to, ka viņa ambiciozajos uh, uh, energomērķos droši vien viņa otrais sekotājs uh, daudz vairāk atbalstīs nekā viņa tiešais sekotājs. Nu, tas jau bija kaut kas cits, saka priekšsēdētājs. Nē, nē, turpiniet ar jautājumu. Es gribēju otrkārt uh, apgāst kādas baumas. Vācija 2011. gadā nebūs neto uh, elektrības importētājs, bet gan eksportētājs. Var uh, cik vien bieži grib apliecināt, ap, apgalvot to, bet tas tā nav. Katrs nedrīkst pārstāvēt savus uh, faktus, savu versiju par faktiem. Es domāju, ka te vajadzētu uh, to izlemt. Daži punkti, Ettinger kungs, kas attiecas uz to, ko jūs teicāt. Neatkarīgi no šīs slodzes pārbaudes, es domāju, ka mēs jau tagad varam konstatēt, ka tas veids, kā ātomu atkritumi Fukushimā tika uzglabāti, rada būtiskus riskus. Es nedomāju, ka mums ir vajadzīgs slodzes pārbauda, lai jau tagad risinātu sekas, ka šeit, un mums šeit ir jāparādz sausa glabāšana. Un es jūs aicinu šeit ātri sākt aktīvi darboties un nodrošināt to, lai netiktu ātoma atkritumi vairs eksportēt. Otrakārt, energoietaupījumi. Jūs energoefektivitātes plānā jūs esat minējis vairākus punktus, bet mums ir vajadzīgi likumdošanas priekšlikumi. Un šie likumdošanas priekšlikumi, manuprāt, mums ir vajadzīgi vēl līdz šai vasarai, lai 2012. gada pirmajā pusē Dānijas prezidentūras laikā varētu izmantot iespēju un pie, pieņemt kaut ko būtisku. Energo ceļu karte. Būtu labi, ja jūs iekļautu vienu simtprocentīgi atjaunīgo enerģiju scenāriju. Uh, Un vēl gribētu jūs atbalstīt jūs izteikumos par energo pētniecību un prioritātēm, kuras esat noteicis, bet es gribētu jūs lūgt atbalstīt mūsu ITRE komiteju, novērst to, ka aizvien pieaugošās izmaksas ITER projektam uh, atņem investīcijas citiem projektiem, jo pretējā gadījumā uh, nav nekāda jēga, mēs palielinām finansējumu, ja tas viss aizplūst citur. Tikau, kundz, lūdzu. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Es gribētu pateikt, ka 2020. gadā tikai 1% ēku būs jaunas ēkas. 99% ēkas būs vecas ēkas, un direktīva par ēku energoefektivitāti uh, liek uzsvaru uz investīcijām dzīvojamajās ēkās, kas attiecas uz uh, sabiedriskajām ēkām un institūcijām. Mēs teicām, ka sākot ar 2009. gadu šo uh, ēku uh, energo patēriņam jābūt 0%. Un mums ēku tehniskās sistēmas ir jāuzlabo no enerģētiskā viedokļa, jāpadara tās energoefektīvākas. 2008. gadā 22 dalībvalstis bija tādas dalībvalstis, kuras nebija ieviesušas 2002. gada EPPD direktīvu. Kāda šobrīd ir situācija? Jūs teicāt, ka mēs vairāk investēsim jau no 2014. gada vairāk ēku energoefektivitātē un ka valstis varēs izmantot simtprocentīgi šo finansējumu. Vai tas attiec arī uz dzīvojumajām ēkām, jo šobrīd ir 4% slieksnis, eh, runājot par energoefektivitāti dzīvojumās ēkās, un 2000. Uh, eh, 14. gadā tiešām es teicu, ka jau 99% ēkas būs vecās ēkas. Un runājot par energoefektivitātes aprēķināšanas metodoloģiju, to prasa noteiktā direktīva, vai noteiktais laika grafiks tiks ievērots, ņemot vērā, ka parlamentam arī ir jādod sava piekrišana šajiem te deleģētiem aktiem. Paldies, tagad vēl ir desmit runātāji. Matemātiski tas nav iespējams. Ja jūs izteiktos īsāk, tad tas būtu iespējams. Matijas kundze pirmā. Obrigada, senhor presidente. Então vou obedecer diretamente e diretamente. Paldies. E, tāpēc es uzreiz ķeršos pie jautājuma. E, vispirms par infrastruktūrām. Tā ir tāds ļoti jutīgs jautājums, jo mūsu komisē, komitejas priekšsēdētājs mums teica, ka ka eiro uh, obligācijas būs uh, viens no uh, veidiem, kā gūt finansēm. Vai par to uh, esam gājuši uz priekšu, vai ir iespējams to izmantot no 2014. gada jau? Otrais par stresa testiem. Šodien, brīdī, kad Fukushimas uh, avārija ir guvusi visaugstāko bīstamību līdz tas pat Černobiļas līmenim. Es gribētu jautāt, kāds tad ir mūsu situācijas, kāds būs šī obligātā daba un kāda būs neatkarība tiem, kas veiks eh, stresa testus. Mums ir nepieciešamas garantijas, ka secinājumi tiks izdarīti un e, veikti arī pasākumi. Un e, atomelektrostacijas, kas e, neatbilst kritērijiem, tiks slēgtas. Mums tas ir ļoti svarīgi to zināt, to jau savlaicīgi, jo es domāju, ka mm, ļoti daudz mācību esam guvuši no tā, kas notika Japānā. Tāpat arī tiek pārbaudīta mūsu pacietība. Jo daudzi varbūt domā, ka tas ir kā panacēja, un, bet īstenībā taču kodola drošība ietekmē mūsu visu pilsoņu drošību. Un visbeidzot, beidzamais jautājums par energoefektivitāti. Ja es saprotu šos mērķus 2014. gadam, tad energoefektivitāte tām ir e, jāattiecas uz esošām ēkām. Un kā tad praksē mēs to visu darīsim? Lūdzu, iekļaujieties divās minūtēs. Jūs taču gribētu dzirdēt arī kol, uh, komisāra atbildes. Tojas kundze, lūdzu. Grazie. Evidentemente bisogna chiedere la domanda prima di ascoltare il commissario. Paldies. Es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt komisāru nevis otrādi. Ļoti īss jautājums. Vispirms par iekšējo tirgu. Es domāju, ka šis tirgus nav uh, caurskatāms un nav integrēts. Un te otrajā energo pakotnē mēs uh, tiešām domājam, kā to panākt, lai tas viss darbotos. Tad ko mēs praktiski darīsim? Lūk, mans jautājums. Interesants jautājums eh, par šiem te nacionālajiem čempioniem. Parādās jaunas firmas, eh, kas agrāk bija mm, eh, publiskās firmas, un tagad mēs uzliksim saistošus mērķus, jo, bet jūs redzat, taču progress nav noticis nekur. Eh, ir taču arī rūpnieciskās ēkas, kas varētu milzīgi ietaupīt enerģiju. Eh, taču eh, šobrīd neizskatās, ka tur vispār kaut kāds progress notikt šajā jomā. Vai jūs varētu sniegt kaut kādus kvantificētus nacionālos plānus? Mēs mēģinājām spiest uz šiem jautājumiem pareizā virzienā, taču es nedomāju, ka mēs tikām ar to īsti galā. Vai es varētu uh, lūgt jūs, uh, kad mēs aplūkojam trešās valstis un domājam par to nākotnes attīstību un energo apgādi, ko jūs teikt par liela mēroga energo sadarbību? Jo jo acīm redzot ir nepieciešams šādas lielas programmas, it īpaši atjaunojamos energoresursos. Enčo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uzdot ļoti īsu jautājumu, lai visi kolēģi varētu vēl izteikties. Tagad mikrofons ir izslēgts. Tātad Eiropas Savienības stratēģija un politika ir ļoti svarīga. Mums termiņš ir 2020. gads. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienības dalība valstis varēs enerģētikas sektoram veltīt vajadzīgos līdzekļus gan energoefektivitātei, gan atjaunojamajām enerģijām? Uh, Um, vai jūs domājat, ka būs pietiekams finansējums? Paldies. De Angelis kungs, lūdzu. Grazie. Jo, velošamente, credo che... Paldies. Ļoti īsi teikšu. Pirms eh, Fukushimas, es domāju, mums faktiski šobrīd, kad mēs skatāmies uz savu energo politiku, mums vajadzīgs būtu pārdomu laiks. Tāpēc eh, mēs tiešām apsveicam mērķi lai mums būtu uh, politika, kas uh, virzīsies pat tālāk par Eiropas Savienību. Taču es, vai jūs nedomājat, komisāra kungs, ka ir uh, laiks uzņemt kādu zināmu ritmu, ātrumu, neatlikt to uz tālākiem laikiem? un uzstādīt mērķus atjaunojamiem energoresursiem, runājot par tādu energo jomu kā tīro enerģiju un drošo enerģiju. Otrs jautājums. Ja skatāmies uz neatkarību, autonomiju, kuram tad uzticēsim uh, veikt stresa testus atomelektrostacijām. Kādus eh, secinājumus izdarīsim, it īpaši ņemot vērā uz tiem atomelektrostacijām, kas neizturēs testus? Un es gribētu aicināt, lai jūs mūsu komiteju informētu par šo testu iznākumu. Paldies. Paldies, tagad Odī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, vēl par šiem slodzes testiem. Es domāju, ka komisāra kungs, vajadzētu balstīties uz specializētajām nacionālajām iestādēm, kurām ir visaugstākie standarti, jo komisijai nav ne tā kompetence, ne neatkarība, lai veiktu šādus neatkarīgus testus. Gribētu jums uzdot jautājumu par infrastruktūru, jo mums ir ziņojums, kas tuvojas un būs uzklausīšana. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu padomāt Eiropas mērogā par infrastruktūru, par īpašumtiesībām, par finansējumu, attīstību, par eh, viedajiem tīkliem un eh, arī dot finansējumu tādā inovatīvā veidā, lai mēs panāktu visu patērētāju solidāru apgādi Eiropas Savienības teritorijā. Lielas paldies, Jordans Islīkons, lūdzu. Štovāni, gospod komisār, omienili stādā... Godātais komisāra kungs, jūs minējāt, ka jūs līdz 2050. gadam sagatavosiet ceļu karti. Kādu scenāriju jūs eh, šeit paredzēsiet eh, CO2 emisiju samazināšanai un citu siltumnīca efektu gāzu samazināšanai? Es eh, saņēmu ļoti daudzas grozījumus par manu ziņojumu, un kolēģi domā, ka samazinājumiem vajadzētu būt lielākiem nekā tikai 20% un ka uh, atjaunījumo enerģiju īpatsvaram arī vajadzētu būt virs 20% uh, līdz 2020. gadam. Tātad vai energos sektors līdz 2020. gadam varētu kļūt vēl ambiciozāks un, protams, no tā ir atkarīgs arī uh, tā ietekme uz investīcijām. Paldies, Lietvarners Langens, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr for... Paldies, priekšsēdētāji. Man divi jautājumi. Pirmkārt par uh, slodzes testiem. Vai komisija ņems vērā Vācijas uh, reaktoru drošības uh, komisijas uh, lēmums, ir īpaši aizsardzība pret lidmašīnu avārijām vai lieliem plūdiem. Otrs jautājums par šo jautājumu. Vai komisija, kā tas ir teiks parlamenta uh, rezolūcijā un vairākums to pieņēma, domā par moratoriju jauna atomspēkstaciju celtniecībai? Uh, jo tas īstenībā bija pamats, kādēļ rezolūcija izgāzās, jo no vienas puses prasīja uh, par daudz, ko otra puse nevarēja pieņemt un iztenot. Treškārt, uh, jūs kā enerģētikas komisārs, kāda jūs attieksme pret jauniem CO2 nodevām, ko rīt komisija grasās pieņemt? Paldies! Kolēģis Kariņš. Dankšen, Herr Kommissar. Atom... Paldies komisārkungs, atomu spēkstacijas drošības. Jūs teicāt, ka jūs runājat ar mūsu Krievijas un Baltkrievijas kaimiņiem. Jautājums ir, kā jums izdosies šos eh, augstākos Eiropas standārtus nodot mūsu austrumu kaimiņiem? Pārcuk, čuļu. <laughs> Thank you, thank you, Chairman. Uh, Hercogs kundz, lūdzu. To coming often to us. Paldies, ka jūs uh, ierodaties bieži pie mums. Katrā ziņā vienmēr jūsu ierašanās ir atsvaidzinoša. Uh, gan, um, teiksim, mūsu de deputātiem, bet arī jums. Man ir viens jautājums. Uh, Polijas prezidentūras laikā mēs sāksim domāt par ietvaru programmu finansēm. Kā jūs komisija sagatavos to, lai maksimizētu uh, potenciālu uh, tieši ar enerģētiku saistītajām problēmām. Kā jūs to palīdzēsiet? Otrs jautājums būs vienkāršāks, jo, kā jūs saprotat, tad šī gada beigās, 2011. gada beigās, Azerbaidžāna beidzot nolems par šo savu projektu, par Nabuko un ar saistīto tiem projektiem. Un kā jūs to aplūkosiet šī gada beigās? vai mēs e, varam atrast projektu, kas būtu labs Eiropai. Nākošais jautājums saistīts ar uh, atomu spēkstacijām. Uh, Mēs pieņēmām uh, atomspēkstaciju uh, direktīvu, bet tikai Spānija, Bulgārija un Francija to ir pārņēmusi nacionālajā likumdošanā. Un uh, tātad 22 valstis nav to pieņēmuši. Kā lai mēs šīs valstis, kas nav to pieņēmušas, kā tās to varētu iekļaut? jo acīm redzot mūsu likumdošana mainīsies pēc šiem stresa statistiem. Bet tad man ir vēl viena vēlme. Es gribētu, lai šīs valstis, kas grib izmantot tikai eh, dažādus šos te energo uh, avotus, uh, lai tās arī neimportētu uh, nukleāro enerģēti, enerģiju savām valstīm. Kā mēs varētu to panākt, lai tie, kas uh, neradu, neražo uh, atomspēkstacijās enerģiju, lai tādās arī nepirktu no citiem atomspēkstacijās ražot enerģiju? Jā, sižnieks, paldies. Un tagad vārds ir komisāra kungam. Viņam būs iespēja atbildēt uz 20 kolēģu jautājumiem, sniegt precīzas atbildes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pirmkārt, par eh, kododru eh, enerģijas eh, drošības direktīvu. Tā ir pieņemta un līdz šī gada jūlijam tam ir jābūt ieviestam dalībvalstu likumos. Tās dalībās, kas to nav izdarījušas, viņiem apmēram gada ceturks ir laiks. Un jūlijā, tur, kur direktīva vēl nav īstenota, tieši pēc tam būs attiecīgi soļi. Mēs izdarīsim secinājumus. Jo tieši šajā jomā aizkavēšanās vai nepietiekama iztenošana nav pieļaujama. Tas pats attiec arī uz, uz uh, kodola atkritumu direktīvu, kas pat laban ir uh, padomē. Un mēs gaidām no parlamenta un padomes šī gada laikā grozījums uzlabojumus, bet pēc tam pieņemšanu jo mēs patiešām, mums ir kaut kas jāmācās no Fukushimas, kodola elementi, kas ir sadedzināti, tos nevar ilgāku laiku atstāt eh, atomspēkstaciju vidē, tuvumā, jo tie tur palielina risku. Tie ir jāizved uz visvairāk eh, aizsargātajiem, kontrolējamiem eh, glabātuvēm, un pie tā ir par to strādā šī kodola atkrituma direktīva. Mēs gai, eh, turpinām šo uh, ITER pētniecību un ITER līdzekļi. Lai nebūtu vienas uh, enerģijas ve veids, uh, runā, lai nebūtu tikai vienas enerģijas uh, dominance un lai e Eiropas enerģijas pētniecība, lai tas neizraisītu izmaksu palielināšanu ITER un lai nebūtu samazinājums ITER. Tādēļ es saprotu parlamentu, ka ITER arī tādu principiāli jautājumu par budžeta tiesību jautājumiem, ka tomēr eh, tas kā tā ķilnieku ņemšana. Un nav viegli katrā eh, sarunā ar amerikāņiem vai ķīniešiem tiek uzdots jautājums, tad Eiropā vispār uh, to projektu varēs finansēt, vai Eiropa vēlas vēl to finansēt, kas attiecas uz vadību. Uh, tur tā situācija, kā ITER, nav skaidrs finansējuma pamats. Ar parlamentu dalībvalstīm un komisiju to drīz vajadzētu atrisināt un panākt konkrētu rezultātu. Mēs uh, slodzes testu neuzskatām par tādu uh, līdzekli, kas varētu atrisināt visas problēmas. Tas būtu nepareizi. Bet es tieši teikšu atklāt, man labāk patīk, ja būs šis slodzes tests, nekā nebūtu vispār nekā. Uh, kāds lodas tests, eh, ja tas nebūtu ieteikts un ja to nebūtu pieņēmuši, tad mums būs, ma, būtu mazāka iespēju kaut ko panākt, nekā ar slodas testu panākt atziņas, rezultātus un uh, pārskatīt šo faktisko situāciju un kaut ko mainīt. Mēs uh, pat labāk uh, pārstādājam pārbaudas kritērijus. Māja vidū, pirms mēs uh, ar nacionālajiem uzraudzības iestādēm uh, NSREG. To visu pieņemsim, pirms mēs runāsim par pārbaudas kritērijiem. Ir pilnīgai caurskatāmībai jā, no, jābūt nodrošinātai, ja šiem slodzes testiem, ja to autoritāte, likumība tiks nodrošināta, un uh, neviens ne, nevarēs aizbēgt no atklātības. Mēs runājam šeit par augstākajiem drošības standartiem. Tā pa, uh, padomes uh, sacītais. Nu, bet pagaidīsim, kas, ko nozīmē augstākie standarti. Tas droši vien, kad būs konkrēti, tas viss atkal relativizēsies. Es domāju, ka zemestrieču tēma, tas slēp sevi risku. Uh, to droši vien varēs tiešām ar tiem augstiem standartiem, arī attiecībā uz plūdiem. Tas ir temats, kas netiec uz iekšējiem ūdeņiem, bet galvenokārt uz Atlantijas okeānu. Šeit vajadzēs uh, tehnisko aprīkojumu palūkot ar uh, esošiem līdzekļiem un uh, ja būs nepieciešams, tur būs kaut kas jādara. Arī temats no otras puses ar atdzis, atdzisēšanas sistēmām un to ener, eh, elektrības cikli, e, elektrības eh, piegādes eh, agregāti. Manuprāt, to visu var risināt. Par uh, lidmašīnas avārijām vienalga, vai tā būtu katastrofa, vai nelaime, vai uh, jā, vai šeit ir visaugstākie standarti ar visām dalību valstīm, ir skaidri viena lieta. Ja notiktu uzbrukums, kā 2001. gada septembrī Ņujorkā, tātad ar nodomu teroru uzbrukums, šaubu gadījumā neviena atomspēkstacija visā pasaulē no tā nav pietiekama aizsargāta, un iespējams, ka to nemaz tehniski nevar izdarīt vismaz ekonomiski to ne, nevar to tā aprēķināt. Tur vajadzēs pieņemt lēmumu, vai noteikts risks šajā jomā būs jāpieņem, bet lēmumu, šo lēmumu varbūt mēs varam ieteikt kā alternatīvu, tad pastāv juridiskas iespējas rīkoties Eiropas līmenī nav. Tas iejauksies eh, dalībvalstu brīvībā noteikt pašiem enerģiju uh, salikumu eh, kombinēto enerģiju. Tātad mums būs eh, tāda visaptveroša likuma došana Eiropas līmenī, bet tas netieksies uz eh, elektro, uz, uz enerģijas kombināciju, piemēram, konkrēta dalība valsts nevarēs pati to noteikt, kādu kombinēto enerģiju viņi izmanto. Tad atbild Hercogs kundzē. Es domāju, ka tas viss tiešām tā būs manā dzimtenē importa, varbūt, ka būs importa aizliegums atomspēkstacijai, varbūt pasu kontroli, bet nav nekas tāds, nepastāv tāda vācu enerģija, nav Luksemburgas elektrība, ir enerģija Eiropas iekšējā tirgū. Tehniski tas ir pārobežu, pārāk maz starpsavienojumu. Bet pastāv kopīga vēlme īstenot iekšējo tirgu. Ja ir pietiekami daudz kapacitāte, uh, Uh, pārnesumam elektrība ir no Spānijas uz Franciju, no Francijas uz Vāciju, no Čehijas uz Vāciju vai arī otrādi. Klāt nāk arī tas, kā uzņēmumi jau sen jau iepērka Eiropas kontekstā, Eiropas uh, aptvērumā ar ilglaicīgiem līgumiem un ar uh, papildinēm attiecībā uz uh, īsāku laiku. Ja elektrība tiks iegūta no oglēm vai no atoma vai arī kas nevēlas vēja enerģiju, tad jau viņš uh, ne, nevēlas iekšējo tirgu, un es to neieteiktu, jo iekšējais tirgus blakus miera projektam Eiropā tas ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības dibināšanas jautājumiem. Es uh, nedomāju, ka Nu, pirms 50 gadiem tas viss vēl nav realizēts. Pie, tik pieņem principāli lēmumu, bet šeit skāpties soli atpakaļ, tas būtu nepareizais ceļš. Šeit vajadzētu eksportēt drošību, bet uh, nevajadzētu aizliegt uh, atomenerģijas uh, importu. Jā, par kaimiņu valstīm. Es domāju, ka tāds valstis kā Turcija vai Krievija, ja viņas būvēs jaunas atomspēkstacijas, ja tās mūsu drošības standārtus, kā tām varēs vienoties, piemēram, Kaļiņingrada Bet skaidrs ir, ka jūs pārēsiet tad pēc citiem punktiem. Krievi labprāt gribētu no pārdot uh, elektrību no Kaļiņigrādas. Viņi grib PTO darībās kļūt, un viņi vēlas, protams, pārdot savu elektrību. Mēs jau varam vēlamies automašīnas pārdot uz Krieviju. Tas nozīmē, ja mēs uh, būsim defensīvi pret uh, elektrības importiem, vai arī mēs pieņemsim to pret drošības standartiem. Jautājums vēl nav izlēmts. Es labprāt eh, atgriezīšos pie tā šajos jautājumos Lietuva, Kaļiņingrada un principā eh, Polija, Baltijas valsts, pie tā es atgriezīšos. Dezatek. Mums eh, šajā pārmaiņu procesā ar vai bez pilsoņu kara. Mums ir jābūt koncepcijai uh, tieši sadarbībā ar Ziemeļāfriku, ne jau kā tāds Robinsona klubs pie jūras, bet mums jāuzdod jautājums, vai mēs lauksaimniecības produktus no vidusjūras dienvidu daļas uh, ielaidīsim mūsu tirgū, jo, ja es attiecos lauksaimniecības produktiem, kur tad tur, lai uh, rada darba vietas, lai radītu vismaz drusku labklājību, tas drīzāk attiecas uz Spānijā, Itālijā, lauksaimniekiem, un arī uz enerģijas jomu. Marokā, Alžīrijā, Tunisijā, Lībijā, Maur Mauricijā, Mauritānijā. Jā, tas ir uh, nafta, naftas uh, piegāde jau daudzus gadus ļoti daudz šīs iespējas vairs netiek izmantotas tādā veidā, kāds tās ir tajās valstīs enerģijām un izēvielām. Šīs visas temati ir pilnīgi ideāli. Uh, tur vēlas izmantot vējas, vēja enerģiju, saules enerģiju, tik ra ražota, ražota un nafta tika izmantota ķīmijas industrijai, bet vairs netiks dedzināta un netiks izmantot enerģijas ražošanai. Bet skaidrs, ka ar uh, naftu uh, par pusotru centu kilovatu stundā viņi iegūst, kamēr solāra, uh, saules enerģija ir tur nepieciešams 6 centi. Tas nozīmē, ka ir jāsubsidē 3,5 centi. Bet tas nozīmē, ka atjaunojamo enerģiju harmonizācija ir nepieciešama Tā ir ļoti jūtīga tēma, tīpaši Vācijā, jo pēkšņi fotoelementu tiek, mums tas ir 18 stundas, viņiem pavisam citi skaidri tur ir, bet no savas, no nu, paši no sevis alžīrieši, tunisieši, lībieši neizmanto šīs jaunās atjaunīgamās enerģijas un to iekārtas fotovoltaikas. Foto Tas, protams, būtu daudz labāk izmantojams, efektīvāk izmantojams. Jautājums ir tāds, kā mēs organizēsim subsīdijas, starp citu nelielas subsīdijas, kas CO2 bilancē būtu labas, jo nevienu uh, ar daudz dārgākiem pasākumiem var to panākt pie mums, bet ar, šajās valstīs var panākt arī ar mazākiem līdzekļiem. Tā 20% vai mazāk enerģijas samazinājums. Tas nav mūsu Eiropas teritorijā, bet arī ar Eiropas pasākumiem ārpus Eiropas teritorijas. Tas arī ir sasniedzams. Klimats jau nav Eiropas jautājums, tas ir globāls jautājums. Un to nevar sadalīt. Mēs sagadā, gatavojam jauno budžetu periodu priekšlikums no komisijas puses būs jūlijā. Esmu pārliecināts, ka enerģijas pētniecībā mums būs pietiekami daudz iespējas un līdzekļu. Pirmkārt. Otrkārt, enerģijas efektivitātē es uzskatu, ka kohēzija un struktūra programmas ir pareizā pieeja. Izmanto to, atteikties no tā nav um, birokrāt, uh, birokrātas prioritāte komisijā un tarību valstīs arī tā tiek saskatīta. Treškārt jautājums par infrastruktūrām starpsavienojumi, e, tīkli un citi jautājumi. Tur mēs gribam izteikt šo priekšlikumu par projekta obligācijām. Infrastruktūra projekta obligācijas varbūt kopā IT, transportam un enerģijai. Vai arī enerģijai atsevišķi. Interesants jautājums būs tāds, vai dalību valstis principā obligācijas pieņēmis. Jūs e, šajās stundās piedzīvojot to, kā priekšlikumi gan izvēl netiek eh, izvirzīti, pieņemti enerģijas eh, nodevas vai arī finanšu darījumu nodevas. Principā vairāk pašu līdzekļus. Dažas dalību valstis to noraida. Tas ļoti žēl, kā piemēram manā dzimtenē. Tā valdība, kuru es tur atbalstu, starpsavienojuma vienošanās, kas eh, eh, tā ir zaudējusi jau savu spēku. Tur ir rakstīts, ka nodevas Eiropas Savienības līmenī nebūs. Tas nav tā sevišķi draudzīgi Eiropai. Tas nozīmē, ka mēs cīnāmies par projektu obligācijām. Esmu interesēts, vai dalību valstis šo garantiju formu eh, trešajiem investoriem infrastruktūrā pieņems. Jautājums bija arī, kā var vēl vairāk atbalstīt atjaunojumās enerģijas. Dāmas un kungi, atjaunojumās enerģijās mēs esam īstenībā uz tāda laba ceļa 20% 2050. Kas tā tikai patiesības viena daļa? Kādēļ? Ja to visu sadala transporta jomā, tad mēs ar 20% īstenībā mēs tur esam tikai 10%. Transporta jomā ir tikai 10%, jo atjaunamās enerģijas eh, lidmašīnām kravas mašīnām, kuģiem, autobusiem neko nedos, jo elektromobilitāte attiecībā uz viegliem mašīnām būs maksimāli 22%. Tātad transporta jomā maksimāli būs kopā 10%. Bet uh, elektrības jomā, visinteresantākā jomā, jautājums, kā tiek ražota elektrība, bet tur jābūt 35%. Deviņos gados būs 35% mūsu elektrības nāks no atjaunojamās enerģijas. Tas nozīmē, ka tas viss apstiegs ogles un atomu enerģiju līdz 14 gadam. Tas ir veik, uh, ceļš, kas vainokosies panākumiem. To visu vēl var kāpināt, kas to vēlas, var darīt, bet tas nav saistoši, bet uh, jo dažām dalību valstīm ir problēmas šos 35% elektrības uh, jomā sasniegt, bet tam ir vajadzīgs skats uz laiku, kas sekos pēc tam. Jautājums, kā situācija turpināsies ar atjaunēm enerģiem un CO2? Manuprāt, šis ir svarīgs jautājums, par ko jārunā tagad. Protams, Gebels kungs jums ir pilnīgi taisnība, kā nedrošība un tehniskā evolūcija pastāv, bet kas attiecas 2050. gadu un enerģijas ekonomiku, kā uh, vairs nedrīkst uh, būt šī CO2 emisija, tad to, tas ir vispārīgi pieņemts un tehniski, ko var izdarīt, tā ir ilglaicīga stratēģija. Un tādēļ es uzskatu, jā, tas ir parlamenta lēmums un arī padomas lēmums, ka tiek teikts, ka 2050. gadā 80 līdz 95% CO2 enerģijas mazāk, enerģijas jomā pat 100%, un tad pēc tā es vados. Tādēļ atjaunojumos B, CCS un C, ja gadījumā, ja atbalsts dalībvalstīs būs, tad arī nebūs atomenerģijas enerģijas kombinācijā līdz 2050 gadam tā ir iespēja. Kolēģi Butikofer, būs arī scenārijas bez jebkādiem aizspriedumiem ar objektīviem datiem, faktiem, izmaksām un secinājumiem ar 100% atjaunojumam enerģijām 40 gados līdz šim laikam to visu var realizēt. Attiecībā uz iekšējo tirgu. Runātājiem ir šāds mikrofons. Ir trešā iekšējā tirgus paketa kopš eh, mārta, tam ir jābūt īstenotam. Dalību valstīm mēs sakām, ja tās nav pietiekami daudz izdarījuši, tas ir aizkavējušās, tad mēs eh, konsultējamies. Tur ir daži juridiski jautājumi, kas ir sarežģīti daļēji. Kopš eh, rudens tiks uzsākts pārkāpuma procedūras, jo trešā iekšē tirgus eh, pakete ir atslēga iekšējiem tirgum. Citādi es gribētu teikt gluži atklāti. Īstenībā man būtu vajadzīga iekšējā tirgus policija Ja es esmu dalībvalstīs un raugos, kā š, eh, valsts strādā kopā ar uzņēmumiem, kā šis viss sasaistas tīkls, tad tas nav gluži cārskatāms. Un daži, dažās valdības izmanto kā svarīgāko vadīšanas instrumentu, tādēļ ļoti lielās dalību valstīs jāparaugās, bet eh, mazās arī tas tāpat notiek. Tas nozīmē, ka esmu priecīgs, ka Eiropas valstu valdību vadītāji uh, 2014. gadā ir jārealizē iekšējais tirgus, tas ir milzīgs izaicinājums, un tam vajadzīgs milzīgs atbalsts. Valsts un valdību vadītāji nākamajos divos gados brīnīsies, kā viņi paši savus lēmumus, ja es to visu ņemtu nopietni, kā tad viņi to visu panāks. Kā lai saka, ceļā uz iekšējo tirgu mēs maksimāli 40% esam paveikuši. Ja mēs braukos uz eh, pārējos eh, tirgus, piemēram, uz tek, eh, tekstilu precēm, pārtiks pilnīgi bez, pilnīgi saškatāmība, pilnīgi bez subsīdijām, kur ir principā jau darbojas iekšies tirgus. Dzīvo mēku būve, tas vienmēr ir privāts nekustamais īpašums mūsu efektivitātes koncepcijai, tam jābūt prioritāram jautājumam. Uh, gribu darīt visu, lai kohēzijas programmās eh, privātie eh, dzīvokļu celtniecība tur varētu izmantot līdzekļus, ja ir eh, sanācijas iespējas un ja arī Eiropas Savienība var sniegt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Pēdējais punkts. Jā, jums ir teikt, ka būs paziņojums par ārējo enerģijas politiku. Pirmkārt tiks iesniegts jums, jo jūs esat kā komiteja vadošā komiteja, jo šeit runa ir par enerģiju un apgādes drošību un tikai nu, otrkārt par ārlietu dimensiju. Bet principā šeit runa ir par to, vai mēs runājot par lielām strateģiskām koncepcijām, esam spējīgi. Sasaistīt mūsu intereses un noslēgt kompromisus, teikšu, uh, šo South Stream un Nabuko projektus, vai Nabuko un citus projektus. Esam par tādu harmonisku kopīgu risinājumu. Bet es, diemžēl, konstatēju, ka mūsu Krievijas partneri tā domino kāliņu, no domino kāliņa ņem ārā. Tas nozīmē, ka enerģijas ārējā dimensija Eiropā tam ir vispirms jābūt Eiropas iekšējai solidaritātei. Ja mēs strādājam kā komanda, tad uz ārpusi Mums būs iespējas, ja nē, tad nē. Trešie tos spēras noteikumus eh, daliet, skādiet un valdiet, eh, tas eh, pārāk bieži tik izmantots enerģijas sektorā. Temats par enerģiju un enerģijas nodavām. Kolēģis Šemeta rīt komisijā nāks klajā ar informāciju. Man ir diezgan liels bāžas. Es uh, šeit rēķinos to, ka pārējais laiks tiks pagarināts uz 20, 23, bet uh, valdošā nostāja komisija drīzāk tāda, ka šīs temats, pie tā temata jāķeras klāt. Par ko šeit ir runa? Runa ir par to, ka par naftu un naftas produktiem, kā benzīns vai dīzeļdegviela, uh, tiks eh, pēc šīs enerģijas vērtības tiks uzdotas nodevas, tad dīzelim ir lielāka enerģijas eh, tā efektivitāte nekā benzīnam. Tas nozīmē, ka saturs tiek, tiek aplikts, šis sastāv tiek aplikts ar nodevu. Skaidrs ir, ka minimālā nodeva par litru un enerģijas saturs ar gan es 40 centiem tā nav problēma. Tur esošā nodeva lielākā daļa dalībvalstī un arī Vācija ir augstāka. Uh, Bet, ja mēs raugāmies pēc enerģijas vērtības, ja pēc tās tiek uzlikta nodeva, tad attiecībos banks ir jābūt tam nodevai, uh, eh, dīzelim vajadzēja būt apmēram 17% augstākam. Tātad vai nu uh, benzīnam ir jā, uh, eh, jāuz leju, vai arī dīzelim uz augšu ir jāiet. Man šeit ir bāžas šādiem iemeslu dēļ. Pat labi, mums īstenībā ir citas rūpes. Nekā strādā pie šie temati. Īstenībā mums nevajadzētu lielos dzelteno uh, presi lai dzeltenē presē sniegt eh, pilnīgi bez jebkā eh, tāpat vienu eh, munīciju. Bet komisija vāda viedoklis, ka tas ir dalībvalstu kompetencē. Es domāju, ka tas viss beigsies ar to, ka tas viss nonāks arhīvā, bet ne jau tiks ievies likumā. Paldies, komisārā. Paldies jums, bet paldies arī kolēģiem, jo, manuprāt, tā bija reti interesanta diskusija. Jo mēs eh, pievērsāmies tiešām konkrētiem jautājumiem un saņēmām arī konkrētas atbildes. Un tas tiešām ļoti palīdz, jo tad mēs vienkārši nepļāpājam viens otram garām, bet kaut ko arī uzzinām. Paldies jums, komisārkungs, par šo plašo sarunu. Jā, Darbie kolēģi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Enerģētikas infrastruktūras prioritātes līdz 2020. gadam un pēc tam. Darbie kolēģi, mums vajadzētu arī citus darbkārtības punktus pienācīgi izskatīt, un tie kolēģi, kas ir atbildīgi par šiem punktiem, arī ir pelnījuši, ka viņi var izteikties un ka viņus uzklaus, vai mēs lūdzu sarunas varētu noturēt ārpusē. Protams, tās ir sarunas, kas ne, ne, nav par tēmu. Un tagad dodu vārdu Sosa Vāgner kungam. Viņš ir mūsu referents. Un tikai viņam tagad tiek dots vārds. Lūdzu, dāmas un kungi, klusāk. Mensch. Der Rapporteur hat das Wort. Vārds referentam. Liels paldies! priekšsēdētāji, kolēģi. Um, jūs sapratīsiet, ka tad, kad es redzēju, ka ir gandrīz 600 grozījumu, kas iesniegti par manu ziņojumu, tad man radās uh, izjūta, ka tas ir tāds sots, ko ir aprakstījis jau Dante šajā te e, dievišķajā komēdijā Elles sadaļā. Jo mēģināt izskatīt visu šo e, materiālu ir ļoti grūti. Taču tad, kad es izlasīju grozījumus, es sapratu, e, ka pati dievišķīgā atklāsme ir nu dienu man uzsmaidījusi, jo grozījumi, kas sākotnēji šķita man kā sodība, uh, daudzos gadījumos tiešām uzlabo tekstu, paskaidro eh, to un vispār varētu teikt bagātina to. Tāpēc es domāju, ka būs mm, pienācīgi viegli šos grozījumus apsveikt, un mm, es sastādīšu kompromisa grozījumus mm, zināmos etapos, kas eh, apmierinās visu viedokļus būdams referents eh, kopā ar tiem, kas ar mani strādājuši, ēnu referenti un citi, tiks arī ņemt vērā. Mēs šo darbu virzīsim uz priekšu starp iesniegtajiem grozījumiem. Es eh, gribēju teikt, ka visi, kas pasvītro eh, starptautiskā energo tirgus tēmu, ir arī īpaši interesi, jo tie ir tie, ko mēs bieži runājam mūsu debatēs bieži vien arī šeit ar šo komisāru arī dzen. Un e, tas vēlreiz uzsver šo lietu. Mūsu politiskajā jomā, ko mēs saucam par Eiropu, e, mums ir šī energo situācija tāda, ka mēs esam ļoti atkarīgi un ir daudzas e, valstis, kas ir atkarīgas no viena vienīgā piegādātāja un tos tad varam um, pat nosaukt par gūstekņiem. Un mums vajadzētu izmantot visus ieročus, kas ir mūsu arsenālā, un pielietot visu, ko varam. Tad, kad runājam par, elekt, par energoapgādi. Ehm, nu, skatoties šos grozījumus, izskatās, ka nu, mēs daudz varam apsveikt, ehm, daudz apsveic arī manu domu par to, ka energo pieprasījums ir jāatspoguļo infrastruktūras, un mums tās e, jāizdomā racionāli un jāsasaista kopā racionāli. Es domāju, ka nu, mums, e, mēs nevaram pieiet e, tādu pieeju, ka mēs radam infrastruktūru, domāju to, ka tā pati par sevi nāk par labu. Es domāju, mums tiešām vajag analizēt īstās vajadzības, uh, un mums vajadzētu skatīties uz eh, patieso pieprasījumu uz enerģiju. Mēs varam izdarīt energo ietaupījumu, mēs mm, varam eh, taupīt enerģiju. Tas ir nu, šīs piegādes faktiski arī būtiskais sastāvdaļu moments. Mums vajag energotaupības politiku ieviest, kas, eh, kur būtu pazemināts energo pieprasījums vienkārši. Mums ir mūsu mērķi jāliek šādā veidā. Uh, Un es domāju, ka tas arī manā ziņojumā ir redzēts, bet nu, pēc visiem šiem iesniegtajiem grozījumiem man šķiet, ka mm, tiešām mēs redzam, ka e, šī ideja tiek nesta tālāk. Liela uzmanība ir pievērsta e, runājot par izvēles kritērijiem. par to, lai mēs varētu definēt dažādās energoinfrastruktūras. Un, eh, protams, tas eh, jau ir sācies ar mūsu pirmajām debatēm šajā komitejā. Eh, tas mm, tika pieteikts kā kāds ļoti svarīgs mūsu rūpju moments. Mēs gribam veidot kaut ko, kas būtu kā Eiropas interesi un prioritāti. E, protams, skatoties uz šiem jautājumiem, jūs redzēsiet, kā veidojas politika, e, energoinfrastruktūras politika mūsu acu priekšā. E, grozījumi šai ziņā mani apmierina, jo viņi ne tikai palīdz kaut ko noskaidrot, 24. un 25. pantā mm, es esmu to minējis, un tur varbūt nu, kaut ko var sajaukt, protams Tā kā skatoties uz mūsu mērķiem, ko mēs skaidri saredzam, jo mēs izmantojam tos mērķus, kas ir uh, jau uh, mūsu darbu uh, līgumu, um, mūsu darbu apkopojušos līgumos, un tad nu, mēs skatāmies, kā tad izvērtēt un proti, ka visiem priekšlikumiem e, ir jābūt saskaņā ar mūsu klimata politiku, ar mūsu vides politiku, ar e, transporta tīkliem, ko veidojam, un arī dzen, e, tādām lietām kā vispārējā politika, mūsu rūpniecības politika, piemēram, elektroautomobīļi. Tā kā šeit varētu teikt, ka ir diezgan daudz visādi kriteriju, par kuriem mēs runājam. Un tad, protams, arī tā detalizētāki, mm, piemēram, šeit 25. pantā vai punktā jūs redzat, mēs eh, skatāmies, kas būtu kāda īpaši, lai mums neveidotos eh, šādas te energo salas, eh, mūsu rentabilitāte, mm, lai mēs skatītos arī uz ietekmi uz vidi Un mēs skatītos, lai nebūtu mums pārobežu e, šaurās vietas e, apgāde. Un, e, kā jau kolēģi ir nākuši klajā ar grozījumu, mēs šīs idejas varam pieslīpēt un padarīt tekstu konsekventāku. Tāpēc es mēģināšu uh, panākt uh, vienošanos ar dažādo grozījumu autoriem. Runājot par eh, atļauju izsniegšanas procedūrām, licencēm. Protams, nu, tas ir pārunāts jau no pašiem pirmsākumiem. Šeit man liekas, ka eh, tie grozījumi, kuri eh, neliek komisijai obligāti panākt juridisku harmonizāciju, Un, ja skatoties uz mūsu šiem darbības līgumiem, eh, citi grozījumi gan grib eh, pat uzdot eh, komisijai iespēju pārska, pārraudzīt nacionālās iestādes. Un es domāju, šeit faktiski tas ir viens no centrāliem jautājumiem mūsu debatēs. Protams, mūsu termiņus mēs nesam ievērojuši, Mm, arī nu, manā valstī. Es eh, labi zinu arī Vācijas sistēmu. Eh, Spānijā projekti vispār apstājušies. Tas tā notiek. Eh, Vācijā, ja jūs skatāties uz to, ka ražošana Ziemeļjūrā pārtrūkusi un tas viss pārvirzās uz dienvidiem, uh, jo, bet mums ir nepieciešami taču tūkstošiem eh, kilometru infrastruktūru veidot un izbūvēt. Taču, diemžēl, mums eh, joprojām ir dažādas kavēšanās nacionālās apstiprināšanas sistēmās. Nu, mums ir jāatrod kaut kāds risinājums, nevar būt tik daudz ar nacionālo likumu harmonizāciju, tas pārāk ambiciozs mērķis, un to būtu uh, arī dzen, ļoti e, grūti e, nodrošināt. Taču mēs varētu varbūt e, tādus pie, mazākus mērķus uzstādīt ar termiņiem saistītus un izveidot varbūt tādu kā brīdināšanas sistēmu, lai ļaudis pievērst uzmanību termiņiem. Informācijas kampaņas, kas izskaidrotu iedzīvotājiem šo infrastruktūras nozīmību, kā tas ietekmēs mūsu uh, dzīves un tā tālāk. Masu saziņas līdzekļiem, internetam un tā tālāk. Tas ir mm, viss ir tā līdzekļi, lai mēs tiktu uh, sasniegt mūsu iedzīvotājus. To mēs viegli varētu darīt, un tas, manuprāt, ir vitāli svarīgi. Jo ja mēs uh, nepiesaistīsim ļaudis, tad nekad šīs infrastruktūras netiks faktiski īstenotas. Mikrofons izslēdzies. Skatoties uz pēdējo nodaļu par finansējumu, finansēšanas instrumentiem, un skatoties uz grozījumiem par šo nodaļu, par to, kā mēs valsts fondus eh, virzīsim uz eh, nepieciešamo mērķu sasniegšanu, Nu, protams, es varbūt neesmu bijis pārāk eh, skaidri norādījis uz struktūru fondiem. Katrā ziņā to jūs tagad varat atrast eh, grozījumos. Es domāju, ka struktūra fonds arī dzen varētu izmantot pie nosacījuma, ka eh, mēs joprojām paturam prātā kohēzijas politikas garu, uz ko tie balstās. Un visbeidzot, es Apsveicu tos grozījumus, kas ir domāti īpašām geogrāfiskajām vietām e, vai koridoriem. E, es domāju, tas ir svarīgi, tas ir jāuzsver. Un mums ir jāsauc tie vārdā. Lai gan es, protams, negribu visus ierakstīt šeit e, specifiski. Darbs joprojām turpinās, mēs šobrīd virzamies uz nākošo etapu, kur apstrādājam grozījumus Un es tiešām ceru, ka šajā jaunajā fāzē arī mums būs tas pats sadarbības gars, kas ir valdījis līdz šim. Paldies! Paldies! Un tagad ir septiņi runātāji pieteikušies. Un ir vēl viens uh, darbkārtības punkts, divas minūtes katram. Rēra Madurēlkundz, lūdzu. Ah, ahora sí, ¿eh? Uh, señor, señor Sosa Wagner, yo creo que más la, que la ayuda de la providencia divina. Wagner eh, kungs. Es domāju, bez šīs dievišķās palīdzības arī jūsu smagais darbs ir eh, panācis šo labo rezultātu. Pateicos jums par šo darbu un eh, gribu vēlreiz teikt, ka tiešām esam apmierināti. Um, skatoties savos eh, grupas kolēģu grozījumus, es redzu, ka ir tiešām liela eh, konsensus līmenis, eh, sask saskaņas, viedokļu saskaņas līmenis, bet gribu vēl dažas lietas pieminēt. Ja mēs noliekam malā divas pašas lielākās cīņas, proti par obligācijām, eiro un arī par šo te oglekļu eh, mērķiem. Un es, protams, nu varu piekrist tam, ko jūs sakat, taču gribētu teikt, ka eh, grozījumi no maniem sociālistu kolēģiem, eh, tos mēs varam iedalīt trijos blokos. Pirmais bloks satur grozījumus, kas aicina uz energoefektivitāti un lielāku uzmanību pievērst decentralizētai energoapgādē. Vienlaicīgi aicinam um, mobilitāti ievērot elektroapgādē, kā tas tiks um, tīklā um, iepludināts. Tad otrais bloks uzsver to, ka ir nepieciešams ņemt vērā trešo energo paketi – Un eh, trešais ir par eh, iedzīvotāju nelīdzsvaru, eh, ņemot vērā nākotnes ieguldījumus. Es domāju, tie visi ir grozījumi, kurus referentam vajadzētu atbalstīt. Un um, tie jau tikai pastiprina jau tā labo ziņojumu, un es domāju, kā jau referents teica, ka būs labi sasniedzams šīs vienošanās. Paldies, Kariņkungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka mums vajadzētu visu mūsu uzmanību pievērst trim jautājumiem. Kādas ir prioritātes, kādām tām vajadzētu būt, tātad kā rast finansējumu, lai radītu vajadzīgo infrastruktūru saskaņā ar prioritātēm, un kā padarīt atļauju izsniegšanas procedūru vienkāršāku. Grozījumos 24. pāntā, manuprāt, tiek pieteikts simts prioritātes. Tātad uz 24. pāntu ir vērsti simts grozījumi. Daudz, kas atkārtojās, secība ir atšķirīga, bet uh, visi šķiet uh, domā vienā virzienā. Bet es domāju, ka ir divas galvenās prioritātes, kas ir jāuzsver. Un atcerieties, ka prioritātes ir tie projekti, kuriem būtu neiespējami rast privāto finansējumu, jo tie projekti, kas ir ekonomiski izdevīgi, tie tiks īstenoti tāpat. Jo tirgus mums pateiks, kas ir svarīgs. Tur nav vajadzīgs valsts finansējums, bet es domāju, ka publiskajam finansējumam ir jāplūst uz šiem svarīgiem projektiem, kam nevarēs atrast finansējumu tirgu. Un mums jāliek uzsvars uz energo salām, uz šīm izolētajām teritorijām. Uh, un uh, jāvērš uzmanība uz tiem, kas ir atkarīgi no viena piegādātāja, un tā vajadzētu būt galvenajai prioritātei, kas tika minēta daudzos priekšlikumos. Un arī priekšlikumi, kas ir saistīti ar atjaunīgiem enerģijām. Tas ir nedaudz vispārīgi, bet ja mēs domājam par uh, Ziemeļjūras vēja enerģiju, kā to iepludināt kontinentā, tā arī ir viena no svarīgākajām prioritātēm uh, ko varbūt nevar risināt īri ar komerciāliem projektiem. Kā dabūt finansēm? Es piekrītu kolēģiem, ka finansēm jābūt inovatīvam. Es nedomāju, ka mums ir jārada jauna nodokļa, piemēram, oglekļa nodokļa. Projekta obligācijas būtu pareizais ceļš, un treškārt atļauja izsniegšana. Tur ir jābūt vienkāršotai procedūrai. Paldies! Es atvainojos, ka pārsniedz laiku. Yes, uh, thank you, Chair. Shortly. Jā, priekšsēdētāji. Paldies, es domāju, mums vajadzētu strādāt, lai nostiprinātu parlamenta uh, pozīciju, lai tiešām būtu šīs Eiropas intereses šiem projektiem, un es domāju, Vāgner kungs tiešām nāks klajā ar 24. 25. Uh, punkta uh, kompromisa grozījumiem par hierarhiju Eh, lai eh, energo piegādes drošība un eh, tirgus konkurence būtu mm, kā prioritāte, kā mm, to arī mani grozījumi saka. Un es domāju, 37. Eh, pants arī ir eh, jāpastiprina, lai mums būtu šie eh, eiro obligācijas ieviestas, jo es saprotu, ka savādāk nekad dalībvalstis nevarēs ieviest jaunu infrastruktūru bez šāda instrumenta, un mums visiem vajadzēs sūtīt komisijai stingru signālu, ka tās ir parlamenta nostāja. Paldies! Ganz herzlichen. Liels paldies. Vidal Kvadras, lūdzu. Gracias, senhor presidente. E... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, jums Dievs faktiski nav stipri sodījis, jo, mm, protams, 600 grozījumi eh, tas ir grūti, bet tas tikai nu, apliecina cieņu jūsu darbam pie šī svarīgā teksta. Un, uh, Protams, ir šajā ziņojumā ir ļoti daudz labu lietu, un grozījumi tikai uzlabos to, kas jau bija labi pastrādāts. Taču e, par, par spīti tam ir, ir dažas skaidras e, darbības līnijas, par ko mēs visi esam vienisprātis. Un tas mums e, palīdzēs arī mm, strādāt pie šī ziņojuma piemēram, ideja, e, ka lai mēs neuzskaitītu veselu rindu projektus, Mums ir vajadzīgi e, labi kriteriji, labi vispārējie principi, kas būtu kā vadlīnijas infrastruktūras politikas darbam. Tā ir galvenā e, doma, ko jūs redzat daudzos grozījumos. Un pie tā mēs varam eh, būt eh, tiešām vienoties. Otrs, eh, tirgumu ir jābūt vadošajam spēkam infrastruktūras izveidē. Taču te tāds āķis nevajadzētu eh, likt šķēršļus eh, tirgum, jo bieži vien eh, likumdošana uzliek administratīvo slogu, tur ir dažādas nacionālie noteikumi, un līdz ar to tirgus efektīvi vairs nedarbojas. Tāpēc mums vajadzētu nodrošināt to, lai nav pārāk daudz birokrātijas. Līdzīgi, tad, kad mēs skatāmies licencēšanu un atļauju piešķiršanu, ļoti bieži e, tie izstiepi šo procedūru tādā garumā, ka nu, neviens negrib vairs investēt. Jo tas šis projekts šķiet pārāk grūts. Un bez tam, es domāju, mums vajadzētu paturēt prātā arī, ka prasības pret dalībvalstīm valstīm lai e, nebūtu šāds brīvprātīgās kaut kādas kontribūcijas. Jo dalībvalstīm vajadzētu sadarboties kopā un izveidot iekšējo energo tirgu. Tas nozīmē, ka e, komisija kā līgumsargs e, tai ir jāskatās, lai dalībvalstis šo apņemšanos izpildītu. Vajadzētu būt saprātīgām administratīvām procedūrām un um, dalībvalstīm un valstībām nevajadzētu uh, spēlēt tikai uz kaut kādu īsu redzīgu, uh, ar vēlēšanām saistītu darbu, jo tas uh, būtu kā, nu, kā nāve mūsu kopīgai politikai. Tātad komplimenti uh, referentam. Es tiešām domāju, ka ar šo materiālu, kas mums ir izveidojies, mums galgolā iznāks brīnišķīgs ziņojums. Paldies! Frau Savila. Savēlas kundze, lūdzu, jums vārds. Efharisto, kirie proedre. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šie slodzes testi, šo slodzes testu jūs esat lieliski izturējis, tas ir lielisks ziņojums, kaut gan uzdevums nebija viegls. Apsveicu jūs par to. referentkungs, godātie kolēģi, kopā ar Svobodas kungu un citiem kolēģiem mēs iesniedzām grozījumu par 28. punktu par infrastruktūru enerģētikas jomā, ka tā būtu jāizvērtē un jāraugās, eh, vai šī infrastruktūra izturētu dabas katastrofas, jo klimata pārmaiņa rezultātā ir aizvien vairāk meža ugunsgrēku, plūdu un citu eh, lielu dabas katastrofu, un tāpēc būtu labi, ja komisija eh, veiktu slodzes testus vecajiem energoinfrastruktūras tīkliem un to mēs gribētu pievienot šajā pantā. Zeme ir uh, mūsu pamats. Tātad šeit ir tāds dabīgs pamats. Tātad, uh, tad, kad tā ir tāda dabīga infrastruktūra, tur ir uh, jānosaka, ka tad, kad ir zemestrīce, uh, šādās vietās būtu jāizliedz būvēt kodolenerģijas. Šeit ir jāņem vērā dabas apstākļi, un mums vajadzētu rūpēties par to, lai nepaļautos riskam, ka varētu uh, notikt kodola katastrofa. Vēl salus. Köszönöm, elnök úr. Először is Szosza Wagner kollégám. Liels paldies! Vispirms apsveicu kolēģi Sosa Vāgner kungu. Mums jāapzinās, ka šeit ir runa par ļoti svarīgu ziņojumu, jo īpaši šobrīd, kad uh, Japānā uh, šī katastrofa ir uh, novērtēta kā ļoti bīstama. Un runājot par energoinfrastruktūru, ir jāsaprot, ka dalībvalsts šeit konkurē viena ar otru, un tāpēc mums ir uh, jāmodernizē un jātīsta. Infrastruktūra ir, ir jānovērš līdz minimumam fragmentācija. Mums ir jāņem vērā tās dalībvalstis, kas ir atkarīgs no viena piegādātāja, un gribētu īpaši uzsvērt, ka uh, Centrāla Eiropas valstis ir tādā diezgan sliktā situācijā. Ir pozitīvi signāli uh, enerģijas pārvadē no ziemeļiem uz dienvidiem, un mums jāveido tādi tīkli, kas būtu efektivitāti, lai varētu īstenot solidaritāti starp dalību valstīm. Svarīgs ir arī energoefektivitātes jautājums. Eiropas Savienība ir atkarīga no zināmiem energoresursiem, un mums ar to ir jārēķinās. Eiropā ir jāizveido paties iekšējais tirgus, un to lielā mērā var veicināt šis ziņojums, bet es nedomāju, ka šeit pietiekam tiek uztvērta, uzsvērta gāzes infrastruktūra, tāpēc esmu iesniedzis grozījums. Mums lielāku akcentu vajadzētu likt arī uz uh, reģionālo sadarbību, šeit ceturtais pielikums var būt noderīgs, uh, un uh, to mēs jau pieņēmām saistībā ar gāzes piegāžu drošību. Paldies! Paldies, priekšsādātāj kungs! Mūsu ēnu referents kolēģis Janiks Žado atvainojas par to, ka viņš šodien nevar būt klāt, jo viņš ir uh, sarunās ar uh, koordinatoriem Intā. Bet viņš man lūdza referentam Sas Vagner kungam pateikties par ļoti labo sadarbību, un uh, viņš arī izniegs dažus papildus komentārus. Vēlos viņa vārdā šeit pieminēt īsti trīs punktus. Pirmais. Mums ir tāds eh, lielas šaubas, Sosas Vagner kungs, vai eh, netradicionālā gāze, eh, slānekļa gāze šīm laika horizontam 2020 ir tādi, vai tie ir nozīmīgi fakti, bet mēs nedomājam, ka šajos ietvaros tas tā būtu. Otrakārt, būtu labi, un es zinu, ka jūs strādājat jau šajā virzienā, uh, ka mēs eh, attiecībās jūsu ziņojumu, mēs nevajadzētu kā parlamentam izdarīt šo kļūdu, kuru mēs eh, TNE jau izdarījām, sastādīt tādu garu eh, vēlmi sarakstu ar dažādiem kritērijiem, jo beig beigās tā viss tik un tā nekas nesanāk, bet kā patiešām vajadzētu koncentrēties. Treškārt, un jūs šeit izteicāt priekšlikumu, kuru mēs uzskatām par ļoti labu, proti priekšlikumu par infrastruktūras hierarhiju tādu sastādīt. Tas nozīmē ar skaidrām prioritātēm, kā es pirms tikt mēģinās pārbaudīt, vai nepieciešams. Otrakārt, kad tiktu stimulēts, un ja ar to nepietiktu, tad uh, attiecīgā infrastruktūra tiktu izmantota. Tas ir ļoti atbalstāms, un uh, kopumā gribētu teikt vēl ļoti lielu paldies. Paldies, Kavaļo kundze! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz kas no tā, kas ir eh, teikts, tam es piekrītu. Gribu apsveikt referentu, eh, Sosas Vāgneru kungu. Gribu tikai pieminēt divus punktus mm, grozījumus, kurus es esmu eh, ar kolēģiem sastādījis. Viens ir, cik svarīgi ir izmantot gāzi, lai mēs varētu uzglabāt enerģiju un uzglabāt šo dabas gāzi un nodrošināt tās pārvadu pāri Pirenejiem, jo tas būtu ļoti noderīgi, ja mēs nostiprinātu šo starpsavienojumu. Tas būtu ļoti noderīgi e, centrāla e, un austrumu daļai Eiropai. Tad e, es esmu nākus lejā arī ar vienu grozījumu, lai mēs pievērstu uzmanību tam, cik, eh, eh, cik svarīgas ir šīs te energo salas, eh, jo mums ir vairāki tūkstoši šādām salām, un tur ir ļoti specifiski šie nosacījumi, un tāpēc es iesniedzu grozījumu par šīm energo infrastruktūrām attiecībā uz salām. Un ceru, ka jūs pieņemsiet šīs idejas. Paldies! Frau Figuero. Figuero kundze. Obrigada, senjor prezident. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka mm, daudz no grozījumiem, kas ir iesniegti, eh, tikai parāda, mm, kāda ir interese daudzās valstīs par šo tēmu. Šeit mēs runājam par infrastruktūru, kas ir vitāli nozīmīga mūsu ekonomiskai attīstībai, jo mm, enerģija tas ir pats svarīgākais attīstībai. Un tāpēc es esmu iesniegusi jau veselu rindu priekšlikumus grozījumiem, kas pievērš uzmanību e, energodrošībai. Tāpat arī e, pievēršu uzmanībā un tam, ka ir nepieciešama stingrāka publiskā kontrola šim e, sektoram. Mums ir nepieciešams investīcijas no kopienas un ir e, svarīgi enerģētikai piešķirt prioritāti, ja e, mēs skatāmies, kādi ir piegādes nosacījumi, tiem jābūt tādiem, kas samazina mūsu atkarību un samazina deficītu. Taču eh, mēs esam redzējuši eh, arī piemērs, lai mums, ka mums nepieciešama ir stingrāka publiskā sektora kontrole vairākās dalībvalstīs, it īpaši eh, tajās, kur situācija ir visbīstamākā. Dāļa no maniem godījumiem, grozījumiem izsaka šīs bažas. Es piekrītu tam, ko nu pat uh, izteica kolēģi runājot eh, par eh, kodola spēkstacijām, nu tiešām mums vajadzētu izvairīties no riska, ka mēs uzbūvējam tās eh, bīstamās vietās. Nu, mums taču jāmācās no pieredzes, jo mēs saprotam, kāda ir negatīvā pieredze, ne tikai Japānā, tā taču nav vienīgā vieta. Un tiešām jāpārdomā ir fakts, ka eh, infrastruktūras eh, veidojot jāņem vērā riska faktori dažādā līmenī. Un eh, tāpat arī tas, ka, ka mm, peļņai nevajadzētu būt pamat uh, investīciju uh, mērķim, bet mums ir jāskatās, lai tiešām mm, nopietni riski mm, tiek ņemti vērā. Un Nu, tas var ietekmēt varbūt pat veselu valsti vai veselu reģionu. Tā kā tas ir manas bažas, ko gribēju jums izteikt. Paldies! Dankeschön! Paldies! Tagad man ir vēl īsi iespēja komisija izteikties, bet ļoti īsi lūdzu, un pēc tam vēlreiz referenti. Paldies, priekšādātē kungs! Es jau esmu tā ļoti iespaidots pēc komisāra uzstāšanās. Paldies! Uh, Es eh, gribētu pateikties Susas Vāgnera kungam par eh, ziņojumu. Mēs esam ļoti priecīgi un pateicamies viņam par sadarbību, par dialogu, kas ir bijis nepārtraukts. Tas nācis pa labu abām pusēm. Man ir četras eh, lietas, kam gribu pieskārties. Vispirmām kārtām es gribētu es gribētu izteikt cerību, ka Susas Vāgner kungs varētu mazlietiņu uztrīt šos grozījumus, un tas pats arī ar Butikofu. Mums, eh, mēs esam nu, piekritējuši par šiem te prioritāriem koridoriem, un tagad mums vajadzētu mm, definēt, un parlaments varētu eh, nākt ar savu priekšlikumu selekcijas kritērijiem individuāliem projektiem. Un, eh, protams, skatīties uz tirgus integrāciju, uz piegādes drošību, uz viena avota atkarības novēršanu, eh, energoefektivitāti, eh, tīkla viedību. Tas ir nu, ļoti labi selekcijas kritērija, taču mums nevajadzētu grozījumus iekļaut, kur esam gan redzējuši kas vēlreiz eh, tikai kādu īpašu projektu piemin, jo tad mēs iekritīsim tajā pašā slazdā, kādā nonācām tad, kad eh, nu, runājām iepriekšējo reizi, tad mums bija vesela rinda projektu, kam nu, pēc tam pazuda uh, prioritāte. Otrām kārtām gribētu uh, tiešām teikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi tam, ka Suzas Vāgnera kungs ir uzsvēris reģionālās kooperācijas nozīmīgumu uh, Mums ir laba pieredze, piemēram, no Baltijas jūras un Ziemeļvalstu, Ziemeļjūras valstu sadarbību, kas izveidojušas ir grupu un tur ir starpsavienojumi. Un es domāju, ka tur ir tiešām labs, labs fórums, kur pārunāt projektus. Un visi grozījumi, kas reģionālo kooperāciju eh, stiprina, tos mēs atbalstīsim. Un tad, eh, protams, eh, runājot par šo konsensus attiecībā uz atļauju sniegšanu, ka vajadzētu to vienkāršot, lai mums būtu labāka harmonizācija, ja tāda ir iespējama procedūrās pārobežu darbam un lai mēs ieviestu šos vienas pieturas eh, aģentūras vai vienas pieturas principus. Un visbeidzot, runājot par regulēšanu un finansējumu. Es tiešām atbalstīšu tos, ko jūs esat šeit teikuši par tirgu un eh, stingro uzticēšanos, ko jūs veltat instrumentiem, kurus esam radījuši iekšējā eh, tirgus likumdošanas ietvaros par tarifikāciju un tā tālāk. Tos mēs visus apsveicam un tiešām uzskatām, ka lielākā daļa no infrastruktūras, kas ir vajadzīga, tā tiks finansēta caur šiem uh, instrumentiem. Taču tiešām ir tādas eh, ir neefektivitātes tirgu arī pastāv, un pie tām arī gribētu ķertos kaut kā. Protams, eh, nu, mm, korporāciju obligācijas būtu laba lieta, taču mm, ņemiet vērā, ka eh, daudzi nav projektu finansēti, bet ir no, nu, no privātu finansēm, tā kā reizēm ar šo te projektu obligācijām tur mums neizdodas. Ja mums radīsies finanšu eh, līdzekļu eh, problēma, tad jums, eh, jūs negribat saņemt šo te obligāciju izdot, bet jums ir vajadzīgs grants, jeb aizdevums. Un tāpēc es domāju, ka šīs grantu finansējums arī varētu būt labs stimuls. Tāpēc mums ir jābūt mazliet elastīgākiem un jāskatās, lai mums būtu šī likviditāte kādā īpašā projektā. Uh, Un pēc tam mm, nu, šajā te mm, projektā vienkārši jānodrošina tas, lai būtu vai no nu kompānijai, vai projektam piemērot šis finansējums. Tā kā liels paldies par labo darbu. Jā, pareiz referendam vārds. Muy brevemente, señor presidente, para agradecer a todas las personas. Priekšādātāji, es gribētu visiem teikt paldies, kuri piedalījās diskusijās. Paldies par jūsu teikto. Paldies arī komisijai. Tikai šeit pieminēja dievišķā komēdija. Un es domāju, ka um, es jau pieminēju Rēli, bet uh, es ceru, ka ar jūsu sadarbību mēs tomēr panāksim beigu galā ļoti labu rezultātu. Jā, paldies, sirsnieks, gribētu norādīt to, ka 26. maijs, uh, tad būs balsojums, līdz ar to šis darba kārties punkts ir pabeigts. Paldies! varam pāriet uzreiz pie nākamā darba kārtības punkta, pie 19. Tur runa ir par uh, tematu par uh, Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu. Tur ir kopīga rezolūcija, paziņojums. Kolēģis Bensens runās kā pirmais. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, tiešām apsveicu šo komisijas ziņojumu par to. Tur ir vesela rinda labas idejas par šo um, mazās uzņēmēja darbības aktu. Un tas ir tieši uh, nācis klajā šajā te krīzes eh, augstākajā punktā. Mums ir uh, labs dialogs ar citām, citām partijām, un mēs uzskatām, ka ir tiešām Strasbūrā EPP ar Danielu Kalego Kresbo e, runāju, un e, mums bija arī no mm, uzņēmēja darbības ģenerāldirektorāta pārstāvi. Mums bija ļoti labas debates par šo tēmu, un e, mēs runājam par to, kā mēs varētu konkrēti uzlabot dzīvi mazajiem uzņēmējiem. Un man ir dažas piezīmes, kas ir saistītas ar manu rezolūciju ir pienācis eh, laiks eh, ķerties pie darba, ne, eh, mums ir jāpanāk konkrēti rezultāti un jānospriež, kā palīdzēsim maziem un vidējiem uzņēmumiem. Man patīk trīs pamat problēmas, ko apzīmē komisija par to, ka, lai tiktu samazināts birokrātijas sloks, lai palielināts finansējums Daudz ko mēs varam darīt, lai uzlabotu likumdošanas e, principus. Dalību valstīm nevajadzētu dubultot informācijas pieprasījumus, e, jo šo pašu informāciju nevajadzētu likt sniegt vairāk kā vienu reizi. Un līdz ar to mēs samazinātu e, administratīvo slogu. Ne e, visām dalībvalstīm ir mērķi e, birokrātijas novēršanai. Mums ir e, tiešām jāsniedz iespējas visdažādākiem finansējuma veidiem, grantiem, garantijām un kapitālu. Jāskatās, ka mēs varētu nodrošināt to piekļuvi publiskajam iepirkumam. Mums mums vajadzētu arī uzņēmējiem pastāstīt, kā piedalīties publiskajos tenderos vai konkursos. Ja e, palielināsies e, slieksnis, e, tas palielinās. Un tad būs daudz vairāk iespēju maziem vidiem uzņēmumiem pieteikties konkursos, un līdz ar to tas samazinās birokrātisko eh, slogu viņiem. Un mums vajag eh, nodrošināt to, lai eh, dalību valstis būtu interes, ieinteres, iepazīstinātas ar iespējām, un mums vajag samazināt administratīvo slogu, lai būtu iespējas piedalīties arī pārobežu konkursos. Un e, tad, nu, ja tur, kur mēs runājam par šiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem, e, es varbūt e, esmu mazliet jau man tā saka, nogurdina tas, ja mēs runājam par šīm definīcijām, par SMI, 99,9 uzņēmumiem, tos jau ietver jau pašreizējā definīcija un definīcijas pārskatīšana, tas vēl grūtāk Uh, padarīs šo dzīvi. Un mēs faktiski nonēsāsim uh, mazo vidējo uzņēmumu vārdu Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Bensen kungam. Tad gribētu dot vārdu Hercegs koncerni, viņa tikko kā ir aizgājusi. Hercogas kundze, vai jūs uh, esat interesēta vēl runāt, vai jūs gribat iet ārā? Jā, yeah, interesanti, in this debate, I think. Vai jūs esat interesēti šajās debatēs? Par to es domāju. Vispārīgi un arī šodien. Vispārīgi esmu interesēta, un es vienkārši aizgāju pakonsultēties, bet uh, cilvēki no MVU aprindām mani pazīst, tāpēc neiepazīstināšu ar sevi. Es domāju, ka Šis ir ļoti, ļoti svarīgs, un ļoti, ļoti svarīgi ir, lai komisija nāk klajā ar jaunu dokumentu, jo šis parlaments vēl nav saņēmis iespēju, tātad šis tikko, es atvainojos, jauni ievēlētais parlaments vēl nav saņēmis iespēju paust savu viedokli par mazās uzņēmētarbības jomu. Un es domāju, ka ir pienācis laiks to darīt pirms daudzgadu finanšu schēmas pieņemšanas, jo mums kaut kā ir jāiesaista MVU uh, un uh, viņiem ir jāparedz līdzekļi. Es domāju, ka ļoti labi, ka tā Jānīkungs un viņa komanda nopietni uztver šo jautājumu, un pirms vairākiem mēnešiem, pirms sešām nedēļām mums bija iespēja tikties ar jauno MVU sūtni. Es domāju, ka tas ir nepieciešams Eiropai. Uh, Ja mēs raugāmies uz pēdējiem pieciem gadiem, uz veiksmes stāstiem, tad eh, MVU noteikti ir bijis veiksmīgs eh, jautājums Eiropas parlamentā. Un es domāju, ka šeit parlamentā mēs visi esam viensprāts, ka darām visu, kas ir nepieciešams, lai tas turpinātos arī nākotnē. Es domāju, ka mums bija pilnīgi taisnība kā parlamentam sniegt pilnu atbalstu šiem jautājumiem un to ierakstīt mūsu karogos. Un, uh, eh, MVU intergrupā ir 116 cilvēki. Tie, kā parlamenta deputāti, ir uh, apņēmušies eh, veicināt atbalstu MVU. Un es domāju, ka mums ir jāturpina strādāt. Vēl svarīgāks jautājums ir tas, ka jebkurai politikai šobrīd ir jācauc arī uz 2020. gadu stratēģiju. Mēs nedrīkstam tad 2019. gadā attiekties, ka laiks ir pienācis, bet neko nesam sasnieguši. Un mums ir jāsaprot, ka divu trešdaļu nodarbināto ir MBU, un tāpēc stratēģi ir jāīsteno. Mūsu stratēģijai ir jābūt tādai, ka mēs ar MVU stratēģiju īstenojam 2020. gada mērķus. Un vairāk no tiem ir ļoti svarīgi, un tāpēc tos gribētu šeit redzēt MVU aktā. Kā mēs varam starp dalībvalstīm un Eiropas investīcijām sadalīt darbu investīciju ziņā, ko varam darīt klimata pārmaiņu uh, enerģētikas, izglītības, nabadzības apkarošanas un nodarbinātības jomā, ko varam darīt, lai MVU uh, varētu uzplaukt. Iekšējam tirgum ir milzīgs potenciāls, kas vēl ir jāizmanto, un tāpēc mums ir jāturpina darbs, uh, veicinot uh, dažādas iespējas MVU iekšējā tirgū. Un skaidrs arī tas, ka MVU uh, joma visvairāk cieš tieši valsts iepirkuma jomā, jo šķiet, ka MVU nevienmēr saskars ar līdzvērtīgu attieksmi, un uh, valsts iepirkuma tirgus ir ļoti svarīgs tirgus, un ir jādara viss iespējamais, lai piespiestu nacionālās valdības un pašvaldības uh, dot lielāks iespējas MVU. Runājot ar MVU pārstāvjiem, viņi vienmēr mums saka, ka viņiem joprojām ir ierobežots pie, pieejamība finansējumam, un tātad jāturpina strādāt šajā virzienā. Bet jādomā ne tikai par pieeju finansējumam, bet arī pieeju zināšanām. Un šajā virzienā ir jāspēr lieli soļi. Uh, tiesības uh, veikt inovācijas un uh, tās pārvērst produktos ir jābūt uh, jānodrošina MVU. Un mums ir jāuzsver arī vājības, kas ir joprojām šeit ir dzīmumu plaisa. Es domāju, ka jānodrošina, lai Eiropā sievietes labāk iesaistītos šajā jomā. Mēs nevaram atrast nekādu objektīvu iemeslu, kāpēc tam tā nevajadzētu būt, un tāpēc to vajadzētu atbalstīt. Šajā komitejā mēs uh, atbalstām komisijas darbu, veicinot iespējas MVU. Viena lieta ir skaidra, mēs nekad neatbalstīsim uh, to, ka tiek samazināti cilvēku resursi, finanšu resursi un citu resursu MVU. Par to mēs cīnīsimies arī ar citām pusēm, vienalga vai tā būtu pētniecība vai citi jautājumi, jo mēs kā parlaments vēlamies saglabāt to, ko ir sasnieguši mazie un vidēji uzņēmumi, jo tie ir ļoti svarīgi. Ja mēs atteiktos no šīm lietām, tad Neaizmirsīsim, ka tad saskārtos ar pieaugušu eiroskepticismu, jo tādējādi, ja mēs atņemtu MVU līdzekļus, tas veicinātu skeptiķu, eiroskeptiķu atbalstu, un mums eh, noteikti ir jāstrādā vēl ātrāk, lai iekļautu MVU iekšējā tirgu un padarītu viņus par daļu no Eiropas veiksmes stāsta. Paldies! Paldies, un tagad Džipa kungam vārds. Dziękuję, panie przewodniczący. E, <clears throat> Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mums šeit ir darīšana ar ļoti svarīgu Eiropas komisijas iniciatīvu, un tas, ko teica Bensona kungs, arī pasvītro to. Tas ir jautājums, ko apspriežam jau gadiem, proti, ka ir administratīvais sloks, lai dibinātu uzņēmumus, vadītu uzņēmumus, grāmatvedības, finanšu dokumentācijā. Tas ir atšķirīgs, protams, atšķirīgās valstīs. Vienota mm, pieturas aģentūra mikrouzņēmuma dibināšanai, to grib minēt kā piemēru, bet pavisam uh, nesen mēs jūtam arī to, un tas ir parādījies vairāk kārt arī uzklausīšanās mūsu komitejā, tas ir fakts, ka līdz ar ekonomikas krīzi arī kapitāla pieejamība ārpusē, tādā ārējā kapitāla pieejamība ir pasliktinājusies. Iespēja paņemt kredītu, uh, Uh, tādu iespēju ir aizvien mazāk, un uh, Eiropas Savienības uh, fondi ir gandrīz izsmelti. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka ja nav vietējo banku, tad uh, lielās bankas vienkārši neustver uh, mazos un vidējos uzņēmumus kā nopietnus partners un nedod viņiem kredītus. Un, protams, tas ir ierobežojums vai arī procedūras kredīta uh, izsniegšanā ir tik uh, sarežģītas un ilgstošas, ka tas apgrūtina uh, visu šo pasākumu, jo bieži vien maziem video uzņēmumi saņem atteikumus, un mums kā deputātiem arī uh, uzņēmēji par to sūdzas, ka ir šāda tāda kā negodīga konkurence, kas uh, pastāv pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vēl viens temats. Jo īpaši pakalpojumu jomā tieši mazie un vidējie uzņēmumi uh, ļoti aktīvi darbojas un bieži vien ir piegādātāji lielajiem uzņēmumiem. Uh, un tad bieži vien uh, viņi uh, nokļūst grūtībās, uh, nesaņemot laicīgi maksājumus no šiem uzņēmumiem. Un bieži vien tie ir mazie un vidēji uzņēmumi, kas cieš. Un tāpēc viņi bieži vien arī nonāk bankrota priekšā. Tātad pieeja uh, arī valsts iepirkuma pasūtījumiem un pašvaldību iepirkumam, tur mazie un vidējie uzņēmumi tiek izspiesti, tiek atspiesti malā, jo īpaši, kas attiec uz pieeju garantijām, kādas šādiem uzņēmumiem ir jāuzrāda, saņemot pasūtījumus šiem uzņēmumiem vienkārši šie pasūtījumi nav pieejami. Protams, ka situācija dalībvalstīs ir atšķirīga, un tomēr, manuprāt, šeit ir e, Eiropas mēroga problēma. Valsts un pašvaldību iepirkuma tirgus nedrīkstētu tikt apgrūtināts ar tādām pašām prasībām vietējā mērogā, kā visas valsts vai uh, reģionālais vai Eiropas uh, aspekts. Finanšu sliekšņi uh, jānosaka attiecīgi. Šiem procedūrām jābūt arī caurskatāmām, kas attiecas uz uh, pašvaldību, reģionālo vai valsts pārvaldi. Es šeit runāju no personīgās pieredzes. Uh, mazie uzņēmumi bieži vien ir zaudētāji konkurencē ar lieliem uzņēmumiem. Un pēdējais, ko gribētu minēt, attiecībā uz apdraudētajām profesijām un amatniekiem, tad, tad šeit būtu jāsniedz atbalsts uh, mācekļu apmācīšanai, jo bez šī atbalsta nebūs iespējams Uh, zināmas profesijas un prasmes vispār saglabāt Eiropas Savienībā. Liels paldies! Es arī jums pateicos un varbūt ļaujiet man izteikt uh, nelielu piezīmi arī šajās debatēs jautājumā par uh, vidējo uzņēmumu nozīmi un līdzinējo sasniegumu izvērtēm. Tur mēs esam visi viensprāts, ka tas nav apmierinoši. Bet kas man vēl traucē, un par to vajadzētu droši vien vairāk padomāt, kas man traucē komisijā, ko tad mēs konkrēti varam darīt, jo šīs te vispārīgās norādes uz to, cik tas ir svarīgi, un ka, tar, ka ir jādara vairāk, ar to nepietiek. Mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, jo pretējā gadījumā mēs neko daudz nepanāksim. Paldies! Uh, tad maija vidū mums būs gan mutiskais jautājums, gan rezolūcija, to pieņemsim plenārsēdē un cerams, ka tādējādi uh, atbalstīsim šo projektu arī politiskā veidā ar debatēm plenārsēdē. Paldies jums! Līdz ar to šī, uh, šis darbkārtības punkts ir izskatīts un šodienas darbkārtība arī ir izskatīta. Tiekamies rīt no rīta. Paldies!